Okay, colleagues, if I can start the meeting. Kolēģi, varbūt sāksim sanāksmi, daudz no mums nav klāt. Bet es negribētu līdzīgi kā pagājušajā gadā sākt visu novēloti. Uh, jums ir darba kārtības projekts, vai visi ar to apmierināti? Lieliski! Jāapstiprina arī 22. 23. aprīļa un 6. 7. māja sanāksmes protokols. Varam apstiprināt lieliski. Pirms pārēj pie Dominikas ziņojuma. Vēlētos jums paziņot, ka vienas no mūsu asistentēm Čūdisa dodas no mums prom un dodas atpakaļ uz Austriju, lai kļūtu par tiesnesi, ticiet vai ne? Varu pieņemt, ka tā tad šis te mācekļu laiks viņai ir bijis gana labs. Paldies, priekšsēdētāji, ka minējāt šo visai bedīgo piemēru. Es gribēju teikt, ka biju priesī, priecīgs ar Džudis kopā strādāt. Mans darbs, es ceru, ir uzlabojies pa šo laiku. Nu, redzēsim, kā tas turpināsies. Bet es oficiāli gribēju pateikt lielu paldies par lielisko darbu un draudzību. Jo tiešām bija vērts būt kopā un strādāt kopā. Yeah. I think we, we wish you all well in your new. Vēlam tev visu to labāko tavā jaunajā karjerā. Un tagad varat atzīmēt sev visas nepatikšanas Austrijā jums, kas gadās. Tad zinat, ka jums ir pazīšanās pie Austrijas tiesneses. Nu, labu veiksmi! Tālāk Dominiks ziņojums par kuģu aprīkojumu, un mums ir jāizskata ziņojuma projekts. Dominik, lūdzu. Dominik lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, šis uh, ziņojums par uh, kuģu aprīkojumu at attiecas nevis uz visa veida aprīkojumu, bet gan uz navigācijas iekārtām. Un attiecībā uz visiem, eh, visu šo aprīkojumu starptautiskās konvencijas nosaka note, noteikumus attiecībā uz uh, šā aprīkojuma izstrādi, uh, darbību un uzstādīšanu. Uh, un šīs mm, normas tiek saskaņotas, bet joprojām ir problēmas ar šo konvenciju transponēšanu un arī atbildīgās iestādes dalību valstīs, kas nosaka šo iekārto atbilstību, nedarbojas vienlīdz kvalitatīvi visās dalību valstīs, un arī, tādēļ arī drošības situācija ir atšķirīga dažādās valstīs. Un tādēļ komisija nāk klajā ar šo prieklikumu, lai uh, stiprinātu tiesisko paļāvību uzņēmumiem, kas rāžo šīs iekārtas un arī, lai uzlabotu apkāpju drošību. Komisijas ziņojums um, adekvāti atspoguļo situāciju. Es ierosinu virkni grozījumu, kuri ir vēsti uh, uz zināmiem precizējumiem attiecībā uz tehniskās dokumentācijas uzglabāšanu tālāk arī uh, uz um, um atrunām uh, tādām iekārtām, kas neatbilst prasībām, un arī par uh, stūres rata zīmes uh, uzstādīšanu un atbilstību, tātad arī par elektroniskām etiķetēm, uh, Uh, uzlīmju vietā. Tas arī uh, palīdzētu pātrināt un uzlabot kontroli un arī palīdzētu apkarot uh, iekārtu viltojums, kas ir liela problēma. Es arī ierosinu tirgus uzraudzības pasākumus, uh, ka tiem ir jābūt samērīgiem ar izvirzīto mērķi, lai izvairītos no lieka sloga uzņēmumiem, it īpaši attiecībā uz paraugu izstrādi, kas varētu novest pie lieliem papildu izdevumiem. Un es arī ierosinu parlamentu kontroli pār deliģētiem aktiem, uh, un mans galvenais mērķis ir precizēt šo dokumentu. Tas arī īsumā viss. Jā. Liels paldies, Frankensteina kungs. Frankensteina kungs. Priekšsēdētāji, paldies referendam par pabeigto darbu. Tā visumā mēs uh, varam piekrist komisijas priekšlikumam un tam, kas ir bijis uzrakstīts. Mēs nekādas liels problēmas nesaskatām. Divas, trīs punktus gribētu pieminēt. Mēs pat labāk strādājam pie diviem punktiem, un viens noteikti tiks sagatavots kā grozījums no mūsu puses. Pirmais ir eh, patentu pārbaude. Eh, autorizētās iestādes to darītu. Šis uzdevums iestādēm, noteiktiem iestādēm ir uzdevums, ka kuģa aprīkojums atbilstu starptautisko instrumentu prasībām un esošajām direktīvām. Uh, Un līdz šim tīri e, tehniski, tas ir tīri tehniska pārbaude. Šīm iestādēm pagadām nav kompetences pārbaudīt e, patentus un licences. Juridiskā pārbauda par pašreizējo e, daudz pārsniedz šo, šos tehniskos nosacījumus. Mums jāparaugas, vai tā tiešām pareizā vieta, kur tam notiek. Otrakārt, informācijas tālāk nodošana no attiecīgo iestāžu puses, manuprāt, to nevajadzētu piespiest darīt. Komisijas priekšlikumā ir paredzēts, ka šīs uh, paredzētās uh, iestādes veic uh, atbilstības novērtējumu, konformitātes novēr, novērtējumu attiecīgiem produktiem. Informācija par pozitīviem un negatīviem rezultātiem ir jānodot tālāk. Tā kā ražotājs pārbaudi par eh, konkrētu produktu var pasūtīt tikai vienā iestādē. Es domāju, šī informācijas eh, apmaiņa, es, man ir šaubas, vai tā sniegs eh, nepieciešamo pievienoto vērtību. Vajadzētu precīzi paraudzīties vēlreiz par šo. Trešais punkts manuprāt, ir jau skaidrs. Priekšlikums paredz, ka šīs ieceltās iestādes, noteiktās iestādes nākotnē saņēmis, eh, tam ir jāsklabā kopija eh, vismaz desmit gadu garumā par Eiropas Savienības atbilstības eh, dokumentu, deklarāciju. Arī kuģiem ir jābūt līdzi šādai kopijai, deklarācijas kopijai manuprāt, tā kā tāds, tā kā tāds dubūts nodrošinājums. No vienas puses ražotiem jāsaglabā, un tad arī šajās iestādēs. Un es domāju, papildus birokrāfija nav vajadzīga, nu tās var vienīgi attiekties, jo ir jau zinām, no kurienes tas nāk. Tik tā no manas puses komentāri. Mēs atbalstām referentu. Maisner for the liberals. Paldies, eh, Maisners kundze. Paldies priekšsēdētē arī no manas puses eh, Dominikam Pie, eh, paldies par veikto darbu. Droši vien, ka nav nekāda nejaušība, jo Flekaštē kungs un es, mēs esam no Zemievācijas, un droši vien, ka mēs esam runājuši vienam te pašiem sarunpartneriem. Ja tas tiek pārstrādāts, vienmēr ir jāparaugās, kas ir pamatoti, lai nodrošinātu un uzlabotu kuģu drošību, un lai kuģi labāk varētu darboties, un kur ir pamatoti. Uh, izvirzīt birokrātiskas prasības, kur tas nav pamatoti un varbūt uh, tas nebūtu vajadzīgs. Un tādēļ man īstenībā ir precīzi tādi paši punkti, kā pieminēja Flekensteina kungs par patentu, kur uh, eh, ieceltās iestādes nemaz nav spējīgas pārbaudīt uh, autentiskumu. Uh, varbūt tā kā savu veidu patenta policija uh, vajadzētu izveidot, nevis tikai tehnisku iestādi, kā tā līdz bija līdz šim. Tur ir jā, jāpārbauda, tas viss ir procesā. Droši vien, ka mēs sagatavosim arī šeit nepieciešamo grozījumu par kopiju, kas dabūtīgi tiek uzglabāta. Tas tieši tas pats punkts. Mēs uh, vēlamies, lai no Eiropas nenāk vairāk birokrātija, bet tik daudz uh, birokrātija, cik ir uh, nepieciešams, lai aizsargātu cilvēkus, un arī jautājumos par tehnisko koģu apriekojumu ir tieši tā pati vēl viens punkts. Uh, ko es gribētu arī vēl papildināt eh, Fleckensteina kunga teiktajā eh, punktā 13 ir runa par to, ka jāieceļ pilnvarotie. Ja šādi priekšmeti tiek ražoti ārpus Eiropas Savienības, ir jautājums, vai to vispār var izdarīt. 40% no certificēšanas no šādiem produktiem īstenībā pēdējās gados ir nākuši ārpu, no ārpus Eiropas Savienības. Vai tas vispār ir izdarāms, to, ko mēs prasām šeit? lai šeit būtu pilnvarotais ar sēdekli Eiropā, kas, piemēram, būs ar Ķīnu. To ir jāpārbauda, vai patiešām ir reāli, ko mēs prasām. Paldies! Mr. Kramer. Kramer kungs. Es arī gribētu referendumu pateikties uh, sirsnīgi Problēma ir tāda, ka šie testēšanas standarti ir e, jāuzlabo un bieži vien tie nav saistoši, un, bet tie ir tiešām arī jāievēro, un tur nedrīkst būt nekādi izņēmumi, kur ir ieviešana uh, e, dalībās tiesībās, uh, tam ir jādarbojas, uh, jādarbojas ātrāk, un uh, ieviešanai ir arī jāskavē to, ka atzinumi tiktu viltoti. Tas ir arī skaidrs, un visā pasaulē tam ir jābūt spēkā, bet principā mēs priekšlikumā, referenta priekšlikumā, un uh, viņš ir tiešām ļoti labi strādājis, ļoti labi arī sastrādājies, un uh, te, gribētu arī vēl sirdnieki pateikties viņam par to. Thank you, Mr. Bradbull. Paldies, Radvan kungs. Paldies. Pāris uh, punkti Man ir lielas bažas vai šaubas šajā priekšlikumā par to, ka šeit tiek komisija paplašināta kompetence, un tas pārsniedz priekšlikums par deleģētajiem aktiem, kas šķiet kļūst neierobežot piemērošanas laikā un vietā. Un es domāju, ka šis princips nebūtu pārkāpjams konkrēti runājot, viena lieta, par ko būtu jāuz, jāuzmanās, nevajadzētu veidot paralēlu sistēmu tai, kura šobrīd pastāv starptautiskajā jūrniecības organizācijā. Jā, protams, ir jāatcerās, ka mums šeit ir vajadzīgs globāls standarts, un es negribētu, lai mēs vērstos pret Uh, sistēmu, kas jau eksistē, vai uh, veidot paralēlu sistēmu, jo dalība valsts jau ir pievienojušās un ievēro esošo sistēmu. Un arī izmaksu elements man uztrauc, jo nekur dokumentā, ko esmu redzējis, nav nekādu izmaksu aplēšu. Piemēram, cik izmaksās stūrs rata zīmes aizstāšana ar elektronisko marķējumu. Un tad, kad jūs to ņemat vērā kopā ar citiem pasākumiem, kas tiek piedāvāti, tie visi ir saistīti ar papildus un diezgan būtiskām izmaksām. Un es ceru, ka Rikei kungs ņems tos vērā tad, kad izskatīs komentārus un grozījumus, ko esam piedāvājuši. Paldies, Kūns kungs! Paldies, priekšēdētāji! Paldies arī Dominikam Rikē un ēnu referentiem par eh, interesantu ziņojumu. Noteikti varētu pieņemt, ka visi, visas jūras braucēja tautas, protams, eh, ir pārstāvēts starptautiskajās komisijās, IMO, un, protams, kā tās ievēro to noteikumus, piemēram, eh, salas konvenciju par drošību uz jūras, un tur arī ir noteikts, kādi, eh, kādi aprīkojumi ir jāizmanto jūras braukšanā, kādi glābšanas eh, aprīkojumi krāvas kuģos, pasažieru kuģos, eh, kruīzu kuģos un tam līdzīgi. Bet mums arvien vairāk šeit ir darījuši ar tādu situāciju, ka standārtu Fleckensteina kungs to uzsvēra. Šie standārti, kas tiek prasīti tādā formā, konkrēti netiek pārbaudīti un uh, ievērot, kas attiec uz glābšanas līdzekļiem, navigācijas līdzekļiem, kuģa stabilizācijas aprīkojumu, kas patiešām atbilstu vajadzīgiem certifikātiem un uh, patentiem, kas šajās jomās eksistē. Tādēļ es domāju, ka ir nepieciešams, ka tiktu veiktas pārbaudas, aprīkojuma pārbaudas, uh, tiem kuģiem, e, kas, e, kas ir iebūvēti Eiropas e, pasažieru kravu kuģos, kruīzu kuģos, prāmjos, un tur ir nepieciešams, lai attiecīgai certifikāti un patenti tiešām arī pierādītu, lai nebūtu tā, ka trešajās valstīs ražoti aprīkojumi eksistētu, kas neatbilstu drošības nosacījumiem. Tas ir tikai viss domāts tādēļ, lai aizsargātu komandu pasažierus un gal galā izvairītos no lielām eh, kuģa avārijām. Es domāju, mums vajadzētu atbalstīt šo direktīvu. Protams, eh, tā nedrīkstētu nozīmēt arī pārlieku milzīgu birokrātijas pieaugumu. Paldies! Thank you very much for the commission. Liels paldies, Karamicas kungs komisijas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, referentam par lielisko ziņojumu. Tas ir līdzsvarots un saprātīgs, un uh, vairumu grozījumu mēs varēsim pieņemt. Ir svarīgi pātrināt uh, darbu pie šī jautājuma divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, likumdošanas vienkāršošana, kas uh, ko tad vēlas šis te priekšlikums? Tas vēlas veidot vienkāršu sistēmu, eh, lai pārnest attiecīgās prasības ES tiesību aktos. Un eh, tas ir liels progress salīdzināmā ar spēkā esošo direktīvu. Un kā pēdējais runātājs minēja, tas dotu arī zinām priekšroci, zināmas priekšrocības Eiropas ražotājiem jo ir ļoti daudz aprīkojuma tirgu, kas nav uh, pietiekoši drošs aprīkojums. Un tāpēc uh, mums ir jāpārliecinās par to, kā jebkas, kas tiek uzstādīts uz kuģa, ir īstais un pareizais. E, direktīva ierosina arī procedurālas izmaiņas, ne tikai tādas, ko pieprasa Lisabonas līgums, bet uh, tas ļaus arī uh, ātrāku nacionālo standartu veidošanu dalību valstīs un eh, dos lielāku tiesisko paļāvību kuģu ražotājiem un kuģu īpašniekiem un operatoriem. Un, protams, būtu labi, ja mēs varētu pasteikties un pirms nākamās nedēļas padomas jau kaut ko paveikt un būtu labi, ja starp institūciju vienošanās varētu tikt pienāk, panākt pietiekoši ātri. Bet kā viens no runātājiem minēja, šeit, protams, varētu rasties nesaskaņas starp, domstarpības starp organizācijām par to, vai piemērot īstenošanas vai deleģētos aktus. Bet es domāju, ka šeit mēs varētu diskutēt un rast risinājumu. Uz šo brīdi es gribu atkārtot to, ka e, ziņojums ir ļoti sabalansēts, un es ceru, ka mēs tiešām varēsim panākt strauju progresu strādājot pie šī dokumenta. Paldies! Paldies, Kalamicas kungs, Dominika, vai tu vēl ko vēltos piebilst? Paldies, priekšsēdētāji kungs, es vi, uh, atzīmēju visus izskanējušos komentārus un mēs strādāsim kopā ar ēnu referentiem, lai šo darbu pēc iespējas ātrāk pabeigtu. Thank you very much. Can I... Paldies. 5. jūnijā ir termiņš grozījuma iesniegšanai pusdienlaikā. Transporta komitejā balsosim 9. jūlijā, un plenārsēdē septembrī. Tātad grozījumu iesniegšanas termiņš 5. jūnijas pusdienlaiks. Paldies, nākošais darba kārtības punkts ir atzinuma projekts, kur autors ir kurš ierīkums par eh, sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidu novērtējumu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir atzinums, kuru kas kuru pieprasīja vidas komiteja, un tas ir saistīts ar grozījumu izdarīšanu direktīvā 2011.92 ES par dažādu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Un šī mm, direktīva izvirz noteiktas eh, eh, prasības par to, ka ir jāveic eh, šāds izvērtējums gan privātiem, gan publiskiem projektiem, ja tie varētu ietekmēt vidi. Eh, šajā direktīvā nav nekādu pretrunīgu lietu. Tā tikta pieņemta jau pirms 25 gadiem. Un vīdes problēmas gan ir mainījušās kopš tā laika arī mm, svarīgu projektu skaits un apjoms Eiropā ir pieaudzis. bet pati direktīva nav nekādā veidā tikusi šai laikā grozīta, lai atspoguļotu attīstības tendences. Un eh, līdz ar to eh, komisija eh, vēlas pārskatīt šo direktīvu gan kvalitatīvi, gan politiski. Uh, Tātad eh, grozījumi ir vērsti uz trūkumu novēršanu procedūrā, pirmkārt jau skrīnings, kvalitātes analīze, eh, ietekmes novērtējumiem, kā arī eh, neatbilstību riska izvērtēšana novērtējuma procesā kas attiec uz mūsu komiteju, Mm, es atbalstu komisijas piedāvātās izmaiņas, jo esmu pārliecināts, eh, ka pārobežu raksturs, kāds piemīt vidas jautājumiem, piemēram, dažādu katastrofu un piesārņojumu risks un tam līdzīgi, eh, ir jānodrošina vienādi spēles eh, noteikumi un pievienotā vērtība atsevišķām darbībām darlību valstu līmenī esmu uh, noskaņots pozitīvi, bet domāju, ka var labot atsevišķas uh, lietas un vietas direktīvā. Tādēļ es arī piedāvāju virkni grozījumu direktīvai. Vissvarīgākais ir atzīt to, kā pārobežu projektiem ir īpaša daba. Un Eh, transporta infrastruktūras attīstībai šādu projektu Eiropā ir ārkārtīgi svarīgi. Sākotnējā direktīva ir ņēmusi vērā šāda veida projektus, eh, kas varētu būt ar pārobežu eh, sekām. Un šādu veidu projekts arī mums, eh, protams, nevajadzētu aizmirst. Mums vajadzētu panākt arī atbilstību TNT pamatnostādnēm, lai padarītu Eiropas tiesisko regulējumu saskaņotāku atzinumu sagatavotu. Tad, kon, atzinu, saka, mēs koncentrējamies arī uz klimata pārmaiņām, citu jautājumu starpā, un eh, arī šeit ir nepieciešams eh, reizēm izdarīt novērtējumu, un te es vēlētos nošķirt eh, ietekmes uz vidi un ietekmes uz klimatu novērtējumu, jo klimatu vajadzētu vērtēt kā atsevišķu faktoru, kas eh, labāk ļauj uh, integrēt transporta aspektu īpaši attiecībā uz TNT projektiem. Esmu aplūkojis arī turisma aspektu, lai uh, izvērtētu, kā tas vai cits projekts varētu ietekmēt turismu un arī kultūru vēsturisko mantojumu, kā tas varētu ietekmēt ne tikai galvaspilsētas, ir jāizvērtē visi negatīvās sekas, ko var radīt projekts eh, ne tikai uz galvaspilsētām, bet eh, arī uz eh, daudz nelielākām apdzīvotām vietām. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem, ar kuriem es kopā strādāju, un es labprāt uzklausīšu arī kolēģu komus, komentārus. Komucakus kungs. Sirsnieks, paldies! <clears throat> Kļuva skaidrs, ka direktīva, par kur šodien runājam, tā pēdējos gados ir tikus veiksmīgi piemērot, bet tomēr ir jāveic vairāki uzlabojumi piemērošanas, pielāgošanas aktuālajai situācijai. Pagājušajos gados ir konstatēti vairāki trūkumi, un tas bieži vien noved pie tā, ka dalību valstis. Tām bija grūtības strādāt pie tematiem, un bija arī vairākas, vairāk jautājumu iesniegt ar Eiropas Savienības tiesā, tādēļ šeit ir nepieciešams eh, kaut ko darīt, lai tās juridiskās normas, kas jau eksistē, lai tās eh, pārskatītu un uzlabotu. esmu referents e Trāms Eiropas tīkla vadlīnijām, un uh, es vēlētos teikt sekojošo. Šeit uh, ir uzsāktas sarunas par šīs direktīvas uh, pārskatīšanu, un es domāju, ka patiešām ir labi, ka ir pienācis laiks to darīt, ka tas tiks darīts, un es domāju, ka ļoti tas saprātīgs pamatots uh, laika punkts, jo ir. Uh, būs arī saskaņošana par trans Eiropas eh, tīkliem, par to vadlīnijām, un vienlaikus mēs runājam arī par šo direktīvu. Tas ļoti veiksmīgi. Es piekrītu. Es domāju, ka komisijas priekšlikums eh, ir eh, pareizs. Tas ir pareizais virziens. Tas man būs jāsaka arī savā atzinumā, un es piekrītu lielākā dēļa komentāru, kas ir tikuši izteikti. Es domāju, ka pieeja kas šeit ir izvēlēta, ir pareiza. Gribētu tikai pieminēt eh, vienu punktu, kas man šķiet eh, ir drusku tāds, ka tur rodas vairāk jautājumi. Tur eh, runa ir par septīto un desmito grozījumu. Šajos grozījumos ir atsauce uz to, cik daudz laiks ir nepieciešams lai veiktu vērtējumu un analīzi par atbilstību vidē. Nu, sākumā te teiks, ka kaut kas ir runāts par trim mēnešiem, pēc tam ir teikts, ka iespējams eh, ir, būs vajadzīgs pagarinājums par trim mēnešiem. Atzinuma autors šeit ir iestrādājis arī izņēmumu, proti tiem projektiem, kas ir eh, kopīgās interesēs, kas ir daļa no Transeiropas tīkla. Uh, šādiem projektiem nevar būt pagarinājuma. Šo projektu gadījumā, tātad vispārīgas intereses projektu gadījumā, šie trīs mēnešu pagarinājums nevar tikt apstiprināts. Mēs varam taču izdarīt spiedienu, lai dalībvalstis rīkotos ātri, īstenojot tos pienākumus, kas tām ir uzlikti, bet vienlaikus es uzskatu, ka ir drusku problemātiski, jo tieši šie projekti ir ārkārtīgi sarežģīti, un bieži vien tie ir ļoti liela apmēra projekti. Tādēļ varētu teikt, ka šeit varbūt eh, vajadzētu pārbaudīt iespēju, ka tur arī tomēr varētu paredzēt pagarinājumu. Varbūt varētu atrast kādu tādu vidusceļu. Starp referenta pozīcija, kurš saka, vispār nekādu pagarinājumu nevajag no otras puses arī šo nepieciešamību, jo te tomēr būs vajadzīga zinām elastība. ja mēs kā grozījumu, ja mēs uh, izmantot šo pamatojumu, nevis vienkārši formulējumu paņemt, kas ir grozījumā, bet vajadzētu tiešo pamatojumu grozījumam ņemt. Bet, ja kurā gadījumā vajadzētu vēlreiz pārbaudīt, kā jau teicu, šeit tiek gaidīts, ka uh, teksts par transeiropas tīklu tiks pabeigts, eh, tas būs ļoti drīz, un tad eh, varbūt to vajadzētu sareizināt ar to, kas ir eh, mūsu atzinumā, un tam vajadzētu sa būt saskanīgam. Bet citādi es piekrītu referentam, un gribu teikt paldies arī viņam par darbu. Paldies! Mrs. Maisner. Paldies, Maisners kundze. Paldies, priekšēdētāji. Arī no manas puses liels paldies referentam. Viņš ir veids tiešām ļoti apjomīgu darbu. To var redzēt arī no šī teksta. Tas ir tikai atzinums, bet tur ir ļoti daudz jomas, kas mūs tieši skar. Tas ir kļuvis skaidrs gan par transeiropas tīklu, gan pārobežu uh, transportu, gan turismu. To nedrīkst aizmirst, jo arī par to mēs esam atbildīgi. Un uh, šie vidas atbilstības uh, pārbaudes skar visu šīs jomas. Runā šīs ir ļoti daudz, kas jau ir pateikts. Es arī tā šeit apstājos pie šiem grozījumiem 7 un 10. Es pilnībā to saprotu. Uh, Es arī uzskatu, ka tas būtu labi, ja tas būtu arī reāli un teikt, jā, šiem projektiem nebūs pagarinājumi, bet tikai šeit ir jautājums, vai praksē tas darbosies. Un ja mēs kaut ko šeit uh, izvirzām, ko praksē nevar īstenot, tas neko daudz nedod. Tad jau ir, mēs esam ieprogrammējuši jau likuma pārkāpumu referenta kungu. Uh, varbūt es saprotu, ja mēs jau gribam, lai šie tēna projekti, šie pārobežu projekti virzītos ātri uz priekšu un nebūtu nekāda aizkavēšanās, kas varētu būt eh, tiešām aizkavēšanās un iespējams, ka tur ir vairāk vidas, eh, vidas nosacījuma pārbaus, ne jau tikai viena. Tādēļ jāpadomā, kā risināt šo lietu. Bet eh, citādi es varētu teikt, ka tas, ko tikko kā teica referents, bija ļoti pareizi un pamatot. Paldies. Mr. Kramer. Kramer kungs. Es arī gribētu teikt paldies eh, referentam un sirsnīgi pateikties par labo sadarbību. Jūs teicāt, ka tā ir lieliska sadarbība vienmēr ir divas puses, ne tikai ēnu referenti, bet arī referents pats, un tādēļ sirsnieks paldies viņam par to par pārobežu piemērošanu vidas eh, atbilstības pārbaudē, tas ir nepieciešams, tas ir skaidrs, tas arī izriet no jūsu ziņojuma, bet tas ir viss jāpastiprina, lai nebūtu tā, ka no viens puse dara tā un otra puse savādāk un valstis sastriedas tikai tādēļ, ka robeža pa vidu. Mums ir vajadzīgi vienot noteikumi un tos var arī ļoti precīzi jāievēro, tādēļ tas viss ir eh, jāatbalsta. Arī klimata efekti ir ļoti svarīgi. Arī mums tie ir ļoti svarīgi. Un, uh, kādu iespēju tas atstās uz uh, sugu daudzveidību, tas arī ir jāņem vērā. Varbūt pirms 20, 30 gadiem, varbūt kāds varēja teikt, varbūt tas nav tik svarīgi, bet par šo laiku to jūs arī jau pieminējāt, ka apziņa par šo jautājumu ir ļoti mainījusies, un arī, arī pasaulē uh, samiti par šo uh, eh, vidus jautājumu un krīze varbūt to drusku pabidījusi ma malā, bet uh, tomēr šī nepieciešamība paliek, tā neko nav zadusi. Trešais punkts, protams, vidas uh, atbilstības pārbauda, to nedrīkstētu. Uh, Uh, šeit salīdzināt vai izspēlēt pretpēļņu. Tās ir izmaksas. Izmaksas ir augstākas, ja tās uh, neņem vērā, tad tās ir sevišķi augstas. Tur arī ir pieredze, ka visu kopējās interesēs ir, ja ir precīzi tiek piemenoši vidas pārbaudes, uh, vidas atbalstīs pārbaudi, jo, ja to neizdara, tad beigās tiešām izmaksas milzīgi pieaug. Tādēļ tas ir jādara pirms tam, jo tur ļoti daudz naudu var ietaupīt. Tātad šie vidas eh, atbalstīs pārbaudi ir kopīgās interesēs. Ceturto punktu jūs arī jau pieminējāt. Protams, ka mums ir pieredze arī pagātnē, jo turismas var sagraut turismu. Tieši tur ir svarīgi, lai turisms būtu ilgspējīgs, jo citādi viņš eh, par daudz uh, sagraus, būs varbūt e, īstermiņā, vidējā termiņā varbūt būs pēļņa, bet e, ilgtermiņā, piemēram, e, uz vidus jūras piekrastu neviens tur nebrauks, jo daudz nauda tiek investēta, bet pēc kādiem 40, 50 gadiem tur situācija būs vienkārši katastrofā, neviens tur vairs negribēs braukt. Kā uh, Gezina Maisnēra jau teica, mēs jau neesam tikai transporta komiteja, bet arī turismu komiteja. Tas ir pareizi. Uh, es, pēdējais punkts, tas ir ļoti labi. Um, Eh, satikos ar deputātu no Bavārijas, 40 gadus viņš bija Straubingā uh, mērs, un viņš teica, pēc 33 eh, gadiem beidzot ir tā, ka šī Donavas plūsma ir ļoti uh, veiksmīgi šis jautājums ir atrisināts un ļoti daudz atzinumi. Ja pirms 33 gadiem mēs būtu uztaisījuši vidas atbilstības pārbaudu, tad nevajadzētu gadīt 30 gadus un varēja ietaupīt miljonus, ko esam ieguldījuši atzinumos, ekspertīzēs. Uh, un to varēja daudz vairāk panēkt un būtu arī drošība un varētu šeit koncentrēt uz alternatīviem variantiem. Arī tur labs piemērs un jūsu ziņojums ir tieši šajā pareizajā virzienā. Paldies! Thank you, Mrs. Foster. Paldies, Fosters kundze! Paldies, paldies eh, referentam! Pāris punkti no manas puses. Visumā Dalībvalstis ir tīri labi tikušas galā ar ietekmes uz vīdi novērtējumiem, jo sistēmā ir bijusi noteikta elastība, tādēļ, ka dalībvalstīs ir dažādas iestādes, plānošanas sistēmas, nosacījumi un tā tālāk. E, šī darba mērķis e, ko izvirzīs komisija, lai padarītu sistēmu vienkāršāku, lai iekļautu transeiropas tīklus, tā ir viena lieta. Bet aplūkojot komisijas dokumenta saturu, no vienas puses izskatās ļoti jauki, ja mēs to uzlūkojam kā vienas pieturas aģentūru, bet eh, patiesībā situācija ir daudz sarežģītāka, jo nevar visas aģentūras tā vienkārši salikt vienā. Uh, jo, ja mēs vēlēsimies šādā veidā saskaņot visu aģentūru darbus un viedokļus, mēs vispār nekad nevarēsim iekustināt un sākt nevienu projektu. Arī skrīninga apmēri, uh, man liekas, nav pietiekami novērtēti. E, um, apvienotā karalistē tie varētu būt kaut kādi 2600 projekti, uz ko tas attiektos. Uh, Tātad paskatieties vien uz apmēriem, kas var būt saistīti ar ietekmes izvērtējumiem. Un šajā sistēmā iznāk, ka būtu jāiekļauj vēl sīkāki projekti, un tie varētu būt pāri par 50 tūkstošiem visādu projektu, un tas jau ir absurdi. Nu, nevajag to visu padarīt tik ļoti mm, striktu. Protams, ka ir jābūvē ceļi un tā tālāk un tā tālāk un e, pārobežu projekti, un es saprotu, kādēļ tas viss vispār ir ierocināts. Bet, ja ir jābūvē, piemēram, apved ceļš ap ciematu, nu, nu tad tur komisijai nav nekādas darīšanas. Nu, ja tas ir nepieciešams vietējā līmenī, tad to izdarīs pašvaldība un komisija tur nav nekādas daļas. Tāpēc šādu uh, pārmērīgu izvēršanu mēs nevaram atbalstīt. Uh, un eh, arī kā izstrādātāji, piemēram, nāks klājā ar saviem priekšlikumiem. Viņi taču ļoti cieši sadarbojas ar pašvaldībām. Es domāju, šeit detalizācijas pakāpe ir pārmērīgi liela. Un visbeidzot, tad, kad mēs runājam par akreditētiem speciālistiem, dalību valstīs mums, protams, ir tehniskie eksperti, kas ir cienīti Un, ja jūs beidzat runāt, bet ja jūs ierakstat vārdiņu accredited, jūs runājat par licencēšanas sistēmu, par akreditācijas sistēmu, kura tam būtu jāveido. Priekš kam? Nē, esmu pārliecināta, vai tas ir vajadzīgi. Nevajag šo vārdu tur minēt. Un mēs esam pārliecināti, ka pie mums sistēma ir pietiekoši stingra, skaidra, mums ir ļoti labi ietekmes uz vidi novērtējumi, pareizie cilvēki pareizā laikā izdara uh, un pieņem lēmumus. Tā kā tā ir iedibināta sistēma, kas sen darbojas, un tāpēc nevajadzētu mums pudiņā ieklapēt pārmērīgi daudz olu. Un tas būtu viss, ko es vēlētos teikt referentam par ieguldīto darbu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisija. Um, pacis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties īsi. Vēlētos atgādināt, ka komisijas objektīva atti uh, mērķi attiecībā uz šo priekšlikumu bija uzlabot vidas aizsardzības pakāpi un, e, protams, tas dotu pozitīvu ietekmi arī uz turismu jomu. Un otrs mērķis - saskaņot procesu un mēģināt to pēc iespējas harmonizēt, lai nodrošinātu to, ka visas dalība valsts piemēro tā vienādus nosacījumus un nodrošina vienādas spēles noteikumus. Un, protams, komisija šādā ziņā apsveic grozījumus, kurus piedāvā uh, referents. Un mēs visumā esam apmierināti. Taču ir uh, kādas bāžas attiecībā uz septiņu un desmit grozījumu grozījumiem šeit varētu rasties problēma. Mm, te mēs domājam par strateģiskām kopējām interesēm, kas būtu skaidrāk jādefinē, un absolūts aizliegums pagarināt trīs mēnešu periodu, mēs saprotam eh, bāžas, bet te var būt eh, proporcionalitāts un subsidiaritāts jautājumi, tā kā priekšlikums varētu būt, nu, pārāk strikts. Tālāk runājot par elastības trūkumu, un postēs kundas minētajām eh, piezīmēm eh, obligātais skrīnings varētu būt vajadzīgs eh, lielajiem projektiem, jo viss ir saistīts ar procesa kopējo garumu. Un tas ir veids, kā var šo te procesu harmonizēt, un bez tam tas var palīdzēt dažiem projektiem arī uh, E, izvērtēt ietekmi uz biodaudzveidību un klimata pārmaiņām. Tieši tādēļ mēs uzskatām, ka šāds obligātais skrīnings ir vajadzīgs. Tālāk 5.3. pants priekšlikumā akreditēti speciālisti vai eksperti, tā ir viena no iespējām, e, ko var izmantot, lai uzlabotu ietekmes vidu novērtējumu kvalitāti apvienotajā karalistē attiecīgās iestādes ir, tur ir zinām pieredze, bet no komisijas viedokļa 5.3 punkts mēs vēlējāmies arī izcināt e, kvalitātes jautājumu. Ja ietekmes uz vidi e, novērtējums nav labi sagatavots, tad rodas problēmas ar informētu lēmumu pieņemšanu kompetentajās iestādēs. Ja tie nav labā kvalitātē, tas var novest pie uh, e, tiesvedības vēlāk. Tāpēc termins accredited var būt eh, sinonīms eh, vārdam izmaksas, bet eh, mēs vēlējamies, lai dalība valsts varētu to piemērot savām sistēmām. Paldies! Thank you. Paldies, Kušķērī kungs, vai vēlaties ko piebilst? Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlētos vispirms pateikties saviem kolēģiem par ļoti uh, vērtīgo ieguldījumu. Debatēs es uh, visu atzīmēju un ņemšu šos ieteikumus vērā attiecībā uz 7. un 10. grozījumu par to, kā novērst projektu aizka, īstenošanas aizkavēšanos. aizkavēšanos un esmu gatavs turpināt diskusijas ar kolēģiem, ja viņiem tas būs nepieciešams. Gribu atgādināt kolēģiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. jūnijas, ka nav palicis vairs daudz laika, bet ja viņi vēlas vēl iedot, eh, dot savu ieguldījumu, tad tas būtu jādara pēc iespējas ātrāk. Paldies, saka priekšsēdētājs, gribu atgādināt kolēģiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. jūnijas. Un balsojums mūsu komitejā notiks 18. jūnijā un vides komitejā balsojums notiks 10. Uh, jūlijā. Tātad neaizmirstiet 4. jūnijas grozījuma iesniegšanas termiņš. Kolēģi, man tagad ir zināma dilēma manā priekšā. Mums ir, mēs esam ietaupījuši laiku. Uh, zālē nav nākošā punkta referenta un nav arī ēnu referentu zālē un domāju, ka varbūt vajadzētu vispirms izskatīt uh, Danēlis kunga ziņojumu vispirms un pēc tam pārņo kunga ziņojumu, bet ierosinu vispirms pievērsties Danēlis kunga ziņojumam, vai ir kādi iebildumi pret to. Es saprotu, ka komisijas pārstāvi varbūt arī nav zālē, to es pilnībā saprotu, bet vai varam izskatīt Danēlis kunga ziņojumu? ziņojumu, ja visi tam piekrīt, labi. Tad nākamais uh, ziņojums ir jūras nozaru izaugsme. Vārds jums, Spiros. Jā, tagad par grozījumiem pirmkārt, kur iesnieguši kolēģi. Par to īstenībā man nekas daudz sakāms nav. Lielākā daļa no tiem, jā, kopā 31 grozījums. Un uh, tie nosedz visu uh, ziņojuma tematisko jomu lielākais vairākums no šiem grozījumiem ir uh, tādi, kas atbilst arī ziņojuma loģikai, uzbūvē. Un uh, tas ir ļoti labi, jo mums ir ļoti laba sadarbība bijusi ar ēnu referentiem, gribētu arī sasniegt pateikties viņiem par uh, kopīgo darbu. Lielākā daļa no grozījumiem tos varam aptvert 19 kompromisu grozījumos šeit runa par to, kā vajadzētu mēģināt, lai teksts nebūtu pārlieku garš, lai tas būtu pēc iespējas īsāks un kodolīgāks. Interesanti vēl sekojušais. Lielākā daļa no grozījumiem attiecas uz to, kā liela vērība tiek uh, pievērsta ietekmei uz vidi. Tas ir svarīgi, mē, attīstot eh, jūras eh, ekonomiku. Mēs arī ļoti labi zinām, cik eh, jūtīga ir vides, jūras vide, un mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka noteiktās nozarēs, piemēram, turismā ir ļoti svarīgi saglabāt vides kvalitāti. Daļa no grozījumiem runā par integrēto jūras stratēģiju. Lielākā daļa no kolēģiem atbalsta to, kas eh, ir teikts par šo jautājumu. Gribētu norādīt arī uz to, ka šeit pastāv arī nepilnības informācijā. It īpaši izēvielu ieguvē un biotehnoloģijās attīstās eh, jaunas lietas, un tādēļ tieši tur ir īpaši būtiski visos mūsu pasākumos raudzīties, kādu ieteikumu tas atstāja uz vidi. Gribētu atgādināt arī to, ka mums ir divi atzinumi, ko esam saņēmuši reģionālās attīstības eh, komitejas un zivsaimniecības komitejas atzinums arī atzinumi atbilst eh, ziņojuma loģikai, struktūrai un vesā virkne grozījumu attiecas uz to, ka liela uzmanība ir jāpievērš salām, ka tur ir atšķirīga situācija. Lai attīstīt darbības eh, vai nu no marģinālais reģionos, vai arī attālis reģionos vai uz salām. Sisnieks paldies kolēģiem par labo sadarbību, kas mums ir bijusi. Gribētu arī teikt paldies tiem kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Esam ar viņiem vienmēr sadarbojušies. Gribētu teikt paldies arī sekretariātam par ciešo sadarbību. Paldies! Thank you very much, Mr. Liels paldies, Danelis kungs, Kūnes kungs, vai vēlaties uzstāties tautas partijas grupas vārdā, vai došu tūlīt vārdu Maisners kundzei, zinu, ka vajadzēja būt Vāsto kundzei, bet uh, viņa vēl nav zālē. Gribētu sirsnīgi pateikties referentam. Protams, tas ir ļoti svarīgs ziņojums, kas uh, ir arī iet ja tādā virzienā, lai atbildētu uz jautājumu, kā nākotnē mēs vēlamies veidot eh, jūras teritoriju izmantošanu kopumā, tad šī zilā izaugsme no vienas puses tas balstās uz, eh, kas ir saist, eh, sauszemi, tas ir balstās arī uz maritīmo jomu, jūras jomu, ar, ar to enerģiju un ar kuģu transportu. Visus šos jautājumus saskaņot savā starpā ir ļoti sarežģīts uzdevums, un kolēģis Danēlis. Uh, Tā kā es to saprotu, ļoti labi tas viņiem izdevies to izdarīt. Arī grozījumi, kas ir sagatavoti, tos mēs atbalstīsim. Kas ir ļoti būtiski mums, ir, eh, lai mums būtu Eiropas pievienotā vērtība. Ekonomiskā situācija daudzās dalību valstīs pie mums ir ārkārtīgi sarežģīta, un mums noteikti ir jāveido izaugsmes motivācija, un uh, Protams, ka jūras ekonomika šajā jomā ir ļoti būtiska, tādēļ mēs to arī atbalstām. Paldies! Thank you, Mrs. Mais. Paldies, Maisners kundze, liberāļu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms liels paldies eh, Spirusa Nevis, viņš vēl izdarījis ļoti labu darbu, esam ļoti labi sadarbojusies. Es kā ēnu referentu ļoti labi sadarbojos ar viņu kā ar referentu, un kā Kūnu kungs tikko teica, zilā izaugsma ļoti e, svarīga. Ventners kundze no tās pašas federālas zēves kā mūsu kanclere Merkele, un viņa intervijā jautāja nesen, ja jums vislāk nebūtu jārisina krīze Eiropā, ko tad jūs darītu, ko jūs nodarbotos? Te viņa teica ar jūras politiku. Werner, tu droši vien, ka to nemaz nezināji ka viņi tā atbildēja, bet tiešām tā ir, ka integrētā jūras politika un zilā izaugsme tam ir ļoti milzīga nozīme Eiropai un arī Eiropas stratēģijai 2020. Tur tas arī ir iekļauts. Pagājušajā nedēļā es biju Maltā Eiropas jūras dienā kā parlamenta pārstāve, un tur es eh, atklāšanā runāju un eh, arī pieminēju mūsu ziņojumu un arī uh, par šo strādāšanu pie jūras teritorijām, tur tiešām ir ļoti liels potenciāls. Tāds ir fakts. Pagājušajā nedēļā es biju arī pie studentiem Bremerhāfenā, kas studē jūras tehnoloģijas, Un uh, tur bija jautājums, cik lielā mērā mēs strādājam šeit pie ilgspējības jautājumiem. Es teicu, ka visa integrētā jūrniecības politika balstās uz ilgspējību, jo mēs zinām, ka nākotnē varam izmantot jūru tikai tā, ja mēs uh, raugāmies kādu mūsu darbības uh, atstās ietekmu uz vidu. Tas, tas ir lietas būtība. Par grozījumiem es tik daudz nevaru pateikt. Mēs vakar sanācām kopā, lai pārunātu kompromisu grozījumus un lielos vilcienos esam vienojušies. No manas politiskās grupas var teikt, ka ar eh, izņemot divus kompromisus, mēs visi pārējos varēsim atbalstīt. Domāju, ka tas būs ļoti labs ziņojums. Paldies! Thank you very much. I'm not... Liels paldies! Es nezinu, vai eh, Fosteras kundze ir pilnvarot runāt dzīves kungu vārdā. Es vienkārši piedāvāju šo iespēju. Tās patiesībā atbildīgais bija Vandālenkungs, eh, kurš ir mūsu ēnu referents. Mums bija tādas daži komentāri, neiedziļinoties detaļās, bet mūs satrauc tas, ka šeit viss ir pārāk preskriptīvi, jo mēs, protams, augstu vērtējam pārobežu sadarbību, tomēr mūs satrauc šī likumdošanas pieeja, nevis sadarbības pieeja. Mums vajadzētu atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus, uh, pētniecību un inovācijas, uh, bet mēs to darām tikai tādā likumdošanas līmenī, bet mums vajadzētu tādu ietvaru veidot, kurā dalību valsts varētu darboties, nevis noteikt kaut kādu noteikumu kopumu. Tāda ir mūsu uh, vispārējā pieeja Eiropas konstruktīvo un reformistu uh, grupā, bet, uh, protams, es vēlos pateikties referentam par viņas veikumu, bet mums ir tāda tāds vispārējais bāžas. Mēs, protams, gribam ilgtspējīgu attīstību. Es pati pārstāvu valsti, kur ir sala, bet uh, mēs neesam pārliecināti par to, ka ir izvēlēta pareizā pieeja. Bet paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, Fosters kundze, jā, jums tiešām bija taisnība atbildīgais ir. Um, Vandālen kungs jūsu grupā. Un tagad vai gribu zināt, vai kāds ir no komisijas zālē, ja nav, tad mēs, uh, tad es dodu vārdu Danelis kungam, varbūt viņš vēlas kaut ko vēl piebilst. Jā, paldies. Divi komentāri tikai vēl priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka vislielākā problēma šodien Eiropas ekonomikā ir fakts, ka mēs zaudējam konkurētspēju gan izvai visos ekonomikas sektoros. Ekonomiskā centra pārvietošanās prom no Eiropas, eh, tas arvien vairāk pārvietojas austrumu virzienā. mūsu senči Eiropā mēģināja ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties. Izaugsme vienmēr bija vērsta arī uz jūras ekonomiku, un tagad patiešām tas ir milzīgs izaicinājums. Eiropai vajadzētu mēģināt atkal atgūt savu konkurences spēju, un uh, mums vajadzētu koncentrēties arī tieši uz jūras ekonomiku. Visi sektori, kas ir pieminēti komisijas paziņojumā, par zilo izaugsmi. Es domāju, ka tieši tas ir tas, kas mums šeit ir jāņem vērā. Eiropai patiešām ļoti labas priekšrocības, un ja situācija būs pareiza, tā tiešām varētu būt atbilde uz krīzes izraisītēm sekām, kas attiec uz ekonomisko krīzi, bet arī uz sociālo krīzi. Tādā veidā varētu radīt daudzas darba vietas. Es domāju, šis plāns ir ar vīzijām un ar augstu nospiestiem mērķiem, bet arī ļoti reāls. Sirsnīgs paldies kolēģiem ar ēnu referentiem, bet arī citiem kolēģiem, kas sniedz ieguldījumu, lai veidotu šo ziņojumu tā noslēguma formā. Paldies arī sekretariātiem un darbiniekiem. Thank you, Mr. Danais. Paldies, Danēlis kungs, Tēler kungs, mēs uh, samainījām vietām uh, ziņojumus. Uh, Vai jūs vēlaties kaut ko teikt par Danielas kungu ziņojumu? Jūs nu pat ienācāt zālē. Paldies par šo iespēju, Brājana. Es te pavisam īsi kaut ko vēlējos pateikt, pateicos referentam, un man ir prieks, ka viņš ņēma vērā tik daudz labu ierosinājumu savos kompromisos. Uh, Mūsu grupas galvenā ievirze ir uh, uzsvērt vides aizsardzības aspektus pret uh, atti ekonomikas attīstību un citus, citiem aspektiem. Šādus akcentus komisija nav pietiekami salikusi šajā priekšlikumā par zilo izaugsmi. Tātad uh, jāsaka, ka Uh, līdzsvars uh, nav panākts attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību, bet lielāka prie, uh, lielāks uzsvars ir likts uz izaugsmi. Nezinu, vai tas ir slikti vai labi. Mūsu galvenajā vadlīnija ir ilgtspējīga izaugsme. Un tas, ka ir jāatzīst un jāīsteno piesardzības princips, kas arī ir ierakstīts līgumā runājot par ekonomikas darbību, eh, tā nevajadzētu dot priekšroku salīdzinājumā ar eh, jūras vides eh, saglabāšanu. Mēs ļoti atbalstam pārobežu tirz, at, sadarbību, jo jūrā nav robežu, bet tai pašā laikā mēs neticam, ka var pastāvēt tādi universāli noteikumi, jo tomēr jāņem vērā reģionālā specifika. Kuģu um, nodošana metālūžņos uh, notiek ļoti satraucošā situācijā. Mums būtu drīzāk jādomā par uh, otrreizējo pārstrādi, jānosaka ilgtspējīgas attīstības um, noteikumi jūras vidēji jo ūdens jūra veido, okeāna veido 70% no mūsu planētas virsmas. Eh, bez šādu principu iekļaušanas mēs nevarēsim atbalstīt piekto vai sesto vai kompromisu. Paldies! Paldies, es eh, augstu vērtēju jūs ieguldījumu, mēs tā esam nedaudz uh, nostādījuši visu no galvas uz kājām, samainot šos uh, punktus uh, vietām, bet gribu jums atgādināt, ka balsojums notiks rītā. Vēlējos arī sveikt mūsu sanāksmē 16 Kaseles universitātes studentus, kuri sēž šeit zāles aizmugurē. Viņus ir uzaicinājis Vēlers kundze no sociālistu un demokrātu grupas. Ceru, ka jums vismaz eh, daļēji interesēs mūsu diskusijas. Mēs šobrīd runājam par jūru, šorīt mēs kuģojam pa okeāniem mūsu eh, komitejas sanāksmē. Nākamais darba kārtības punkts ir atzinums, ko sagatavojas pārņokungs par florētām siltumnīca efekta gāzēm. Žil vārds tev. Paldies, priekšsēdētāji kungs, jau kopš 28. Uh, aprīļa, kas bija grozījuma iesniegšanas termiņš, esmu konsultējies ar ēnu referentiem, lai izstrādātu virkni kompromisu, kas atvieglotu mūsu rīt paredzēto balsojumu komitejā. Vispirms vēlējos pateikties ēnu referentiem par izpratni, ko viņi izrādīja darbā pie kompromisa grozījumiem Uh, šie konsolidētie kompromisi attiec uz 11, 13, 18 punktu un 5 pielikumu. Tātad 11. panta 3. punkts attiecas 19, 117 līdz 80 un Septītais apsvērums šeit ir iekļauts. Tas ļauj līdz 2030. gada 1. janvārim uh, atļauj veikt iekārtu apkalpošanu tehnisko apkopu, izmantojot uh, florētās siltuma efekta gāzes. Tāpat uh, tādā veidā mēs uh, novēršam liekus uh, izdevumus un um, atkritumu veidošanos uzņēmumiem, kuri nesen ir veikuši ieguldījums saldēšanas iekārtās. Otrais konsolidētājs grozījums attiec uz 13. panta uh, 4. punkta A apakšpunktu. Šis grozījums palīdz uzstāt uz to, ka ir jāsamazina floru UD, flor, florēto siltumnīca efektu gāžu tirgu laišanu, bet ir jāpiedāvā tai pašā laikā tehnoloģiski reāli un droši alternatīvie risinājumi. Šo kal, eh, grozījumu atbalsta uh, vairākas politiskās grupas. Trešais kompromisa grozījums attiecas uz 19. panta trešo pa, punkta trešo apakšpunktu. Šajā grozījumā ir sniegta pievienotā vērtība prasot vispārēju ziņojumu sagatavot par regulas ietekmi līdz uh, 2022. gada 31. janvāriem, salī, eh, decembrim salīdzinot ar komisijas sākotnējo termiņu 2024. gadu. Un uh, eh, pār uh, eh, citu termiņu pārskatīšanu salīdzinot ar komisijas uh, ierosinājumu. Šo priekšlikumu atbalsta visas uh, mūsu komitejā pārstāvētās politiskās grupas ceturtais konsolidētais grozījums attiecas uz piekto pielikumu. Šajā grozījumā ir noteikts maksimālais uh, florēto gāžu Uh, daudzums, ko importētāji var laist Eiropas Savienības tirgu katru gadu. Šeit, protams, mums bija daudzas debates un viedokļi bija dažkārt diametrāli pretēji, tomēr mums izdevās panākt uh, kompromisu, kas nosaka tālējošus samazinājuma mērķus, tomēr paredzot pietiekamu adaptācijas termiņu šai nozarei. Šo grozījumu atbalsta ETP, S&D, LDA un LDA ECR. Uh, un mēs par šo atzinuma projektu balsosim rīt ap 9.10. Paldies, saka priekšsēdētājs, es arī tā ceru bet uh, mana spēja ievērot uh, paredzēto laika grafiku šodien tomēr nav bijusi īsti ideāla. Un tagad vārds bankīkungam no Tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētājiem. Pirmkārt, es gribētu pateikties Paņokungam par eh, konstruktīvo sadarbību. To viņš arī pieminēja savos ievadvārdos. Tas bija ļoti efektīvi, kā mēs sadarbojāmies. ir eh, konkrēti punkti, ko tautas partija ir eh, izvirzījusi, un eh, man pa prieku tie tiek arī pieņemti. Mēs atbalstām. Mēs esam arī atbalstījuši šo floristējošo siltumnīcas gāzu aizliekšanu. Tie nedrīkst būt tikai tikai aizliedz kā bīstamas eh, gāzes, bet eh, tas nedrīkstētu izraist arī pārliek liels izmaksas patērētājiem, kas attiecas uz transportu komiteju. Tas uh, ir ne tikai ļoti būtisks jautājums, bet uh, šeit ir runa arī par gāzēm, kas uh, parādās uh, dzēsēšanas iekārtu jomā. Mēs visu šo jomu vēlamies izņemt ārā no noregulējuma tieši tāpat kā jautājumā par elektrības ražošanu. Tur arī man esam atraduši nekādas alternatīvas, kas būtu nepieciešamas, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību. Kompromisu, kas tika pieminēti, tautas partija trim no tiem varētu bāstīt. Tie ļoti labi sagatavoti. Es domāju, ka tie arī virzies uz priekšu šo projektu. Otie kompromisā mums bija, ar to mums bija problēmas, jo tautas partija vēlas ne tikai tādu stingrāku šo normu, bet, ja ir nepieciešams, nekā komisija, bet mēlamies arī, ja iespējams, vienkāršāku regulējumu, kas attiecas gāzi, kas pārsniedz 2500 vērtību, eh, ka tās vajadzētu tikai izņemt ārā no regulējuma, bet eh, attiecībā uz citām gāzēm tas noved pie tā, ka ir jāņem vērā ražošanas un drošības aspektu. Mēs neskundām. Paldies priekšādātāji. Paldies arī Pranģau kungam par darbu, par labo sadarbību, kas mums ir bijusi. Ir ļoti svarīgi, lai mēs šīs F gāzes varētu aizstāt. Uh, jo 30 tūkstoši reizes viņi tās vairāk rada globālo sasilšanu nekā CO2, un CO2 mēs arī gribam samazināt. Par to mēs esam vienās domās. Tikai jautājums, cik ātri to var izdarīt, ko, kas ir reāli un kas ir alternatīvas. Par alternatīvām dažās jomās e, vēl ir e, sarežģīti tās laicīgi atrast, vai vispār kaut kādu alternatīvu atrast. E, tātad alternatīvas vai no šīs ātri. Um, gāzes, kas ātri aizdegas, eh, mums eh, šeit ir jāuzmanās, lai nerastos kaut kāds eh, draudu potenciāls, ja mēs atrodam alternatīvas variantus. Principā referents jau teica, ka mums ir tāda liela vienošanās, kompromisa grozījums, mēs visus varēsim atbalstīt, bet mums tomēr vajadzētu pārdomāt, vai visās jomās, vai alternatīva varianti ir jau saulēcīgi, piemēram, šeit klimata dzēsēšanas iekārtās, un arī tautas partijas eh, ēnu referents tikko kā teica, ka eh, vēlas iesniegt eh, izņēmumus no savas politiskās grupas kosmos kuģiem un arī veselības jomai, un mana politiskā grupa to atbalstīs, to gribēju šeit pateikt, bet citādi ir būtiski, ka mēs šajā jomā tiktu uz priekšu, ir īpaši dzēsēšanas transportiem, viss, kas attiec uz transportu. Paldies! Taylor, Taylor kungs zaļo vārdā. Paldies! Jā, gribēju pateikties Paņēla kungam par paveikto darbu. Es domāju, ka tas viss notika tādā lieliskā sādarbības garā un tā ir iespēja veikt tādus ambiciozus pasākums, lai sasniegtu mērķus virzoties uz mazu oglekļa izmešu ekonomiku. Taču, tiemžēl jāsaka, ka iepriekš šī izdevība netika izmantota transporta sektoram, šeit ir jāspēlē savu lomu. Šis atzinums, diemžēl, neiet pietiekoši tālu, lai samazinātu florēto gāzu izmantošanu un CO2 izmešus. Mums nevajag vairāk pētījums, mums to pietiek. Mums tagad vienkārši ir jāatsakās no šo gāzu izmantošanas pēc iespējas īsākā laikā un jāizmanto efektīvas alternatīvas, kas jau eksistē. Un uh, tas ir mūsu ekonomiskajās interesēs. Uh, veikt eh, šādas darbības. Un eh, aizvietojušās tehnoloģijas jau šodien Eiropā izmanto daudz mazie un vidēji eh, uzņēmumi. Taču multinacionālās kompānijas diemžēl izmanto FSG. Un mēs esam ļoti pamatīgi centušies panākt kompromisu par 4. pāntu, taču mūsu ambīcija trūkums acīm redzot nav ļāvis sasniegt mērķi tāpēc nevarēsim atbalstīt ceturto grozījumu Fosters kundze. Zils kungu vārdā, jā, viņš ir saslims tādēļ daži komentāri. Man jebkurā gadījumā bija arī savi komentāri, kas zināmā mērā pārklājas. Paldies referentam eh, par šo ziņojumu un par pamatīgo darbu. Tas ir sarežģīts ziņojums. Un ne visi mēs te esam ķīmiķi un nezinām, ko ar ko var aizstāt. Taču viss tas man nedaudz gādina darbu pie rīča regulas, kur mēs visi kļuvām nedaudz traki pie tā strādājot, un tas viss ilgās gadiem. Bet šeit mēs runājam par florētām gāzēm. Attiecībā uz dažiem pantiem, kas ir tikuši grozīti. Mēs tos varam atbalstīt un uzskatām, ka tie ir pareizajā virzienā. Piemēram, mēs pastamies uz certifikāciju, 8. pāntā uz izglītību, 11. pāns. Šie, 11. Eh, pāns ir guvis atbalstu, bet 13. Eh, pāns atkal par eh, izmantošanas eh, izbeigšanu. Tālāk emisijas datu vākšana un ziņošanas eh, sistēmas. Tas atkal viss ir ļoti sarežģīti un grūti, bet tam ir diezgan plašs aptvērums. Kur mums rodas bāžas? Iespējams jaunu produktu aizliegums, un jaunu aizliegumu iespējamību kvotu reģistrēšanai, kvotu reģistrā. Kompromisa vārdā mums var būt šķirīgi viedokļi, bet mēs varētu atbalstīt pirmo un otro kompromisu, bet nevaram atbalstīt trešo un ceturto, trešo ar visiem tiem datumiem un ceturto ar visiem procentiem. Uh, esmu diezgan skeptiska par visiem šiem procentiem. Neapvainojieties, bet kad komisija to visu piedāvā tik precīzi un tik precīzi uz datumus, es tam nespēju noticēt. Mums nav, mē, ne jau ir slikti tas, ka ir mērķis, bet, lūk, kaut ko samazināt par 63 vai 31 procentu, nu kā to vispār var izdarīt? un mēs esam mēģinājuši lapticīgi tur kaut ko grozīt. Varbūt, vai nu tie mūsu cipari ir labāk par citiem, es nezinu, bet eh, mēs vienkārši kā komiteja kaut ko šeit cenšamies darīt. Katrā ziņā NV komitejā tas viss droši vien izvērsīsies vēl interesantāk. Mums ir problēmas ar aizstāšanu, ar pa, pa, pakāpenisku izņemšanu un ir jāņem vērā tās nozares, kas ir atkarīgas no šī, šo vielu izmantošanas. Protams, ka mēs visi cenšamies padarīt tīrāku, bet, nu, tas ir jādara kaut kā, eh, kaut kā caurskatāmāk, jo galu galā bez saldētāja transporta mēs nevaram iztikt. Vēls kundze. Vēls kundze, paldies. Komisija principā ir paredzējusi tikai šo face down. Vots ir pārāk uh, īsas, lai šīs uh, F gāzes vairāk nebūtu uh, klimatā vidē. Mums ir vajadzīgi ļoti skaidri aizliegumi. Es iesniedzu grozījumus, kas prasa tādu tūlītais aizliegums. F gāzes nākamajos gados vajadzētu aizstāt dažos sektoros 2015. gads būtu iespējams, savukārt citos 2020. gads un dažos izņēmumu gadījumos iespējams vēl vēlāks laika punkts bet uh, to principā var izdarīt. Pārāk liela uh, norma vājināšana ir jāizkavē. Ražotāji ražo savus produktus kaut kolā tikai, ja kaut ko dara, ja tikai Eiropas Savienība prasa kaut ko. Eiropas Savienība var ieviest aizliegums, tas ir arī jādara, lai raidītu ļoti skaidrus signālus tirgumu, investīcijām un ražošanai, un lai arī samazinātu eh, šīs izmaksu izmaksas. Ja šie mazās firmas vajadzētu uh, piemērot, uh, piemērot uh, š, šim, šim tirgu situācijai, protams, ka tie, kas atbalsta tirgu, to, tie pazīst šo loģiku. Aizliegumi ne tikai aizsargās klimatu, bet arī sniegs drošību, drošu pamatu plānošanai. Aizliegumi ir efektīvi tikai tad, ja tie nepavar iespējas uh, ļoti daudziem izņēmumiem neko nedotu, ja dalību valstīm tiktu sniegt iespēja bez jebkādām ierobežojumiem sniegt eh, bezglīgi daudzas eh, izņēmumus. Es ceru, ka mēs atradīsim labu kopīgu pozīciju, bet es vairs gribētu uzsvērt, ka regula tikai tad var izpildīt savu mērķi, ja mēs eh, aiztaisīsim caur visus caurumus, pa kuriem kāds varētu izvairīties, ievērot noteikumus un tiešām darīt pam, īstu darbu. Paldies, un tagad vārds komisija Rainkungs no DG Climate šeit ir šeit. Jā, paldies, es gan nepārstāvu tieši jūrniecības uh, nodaļu. Paldies eh, par šo diskusiju. Es nekomentēšu kompromisu saturu, jo mēs tos un esam izpētījuši, bet principā attiecībā uz jautājumiem, kas šeit ir plaši diskutēti, piemēram, aizliegums, um, aptvērumu paplašinājums, kas varētu būt liederīgs bet es gribētu atgādināt, ka šī pasākuma ieguvumi vidēji lielā mērā ir atkarīgi no datuma, kad šis samazinājums tiks uzsākts. Proti, tas viss atkarīgs no datuma, kad šis samazinājums sāksies. Tātad pamaz, tā izmantošanas pārtrau, pakāpenisks pārtraukšanas kalendārais grafiks. Nu, šie te cipari, konkrētie cipari. Uh, tie ir balstīti uz plašu pētījumu, kas ir pētījusi sagaidāmo pieprasījumu, ņemot vērā pieejamu, drošu un komerciāli pieejamu alternatīvu pieejamību. Un tad, kad jūs veicat šādu ļoti plašu pētījumu, un to ir augst novērtējis ietekmes izvērtējuma grupa parlamentā. Un eh, tad ir, protams, jāturas pie šāda plaša dārga pētījuma rezultāta. Nu, protams, ka mēs varētu likt 60%, jo tas izskatās labākā 63%, bet tad tas nebūtu tik ticami. Jā, tur izskatās tādi dīvaini cipari bet tie balstās uz konkrētu modelēšanu. Un te mēs esam piemērojuši ļoti konservatīvu pieeju, ņemot vērā esošās pieejamās tehnoloģijas. Līdz ar to mēs šeit veidojam tādu drošības maržu, un realitāte rāda, ka alternatīvu tehnoloģiju izstrāde virzās priekš ļoti ātri, uh, Nu, kad balstāt pasākumu uz datiem, kas ir pieejami 2008. kad sākām šo procesu, tad šodien, protams, šie cipari ir mainījušies. Protams, esam iestrādājuši arī noteiktas eh, drošības maržas mūsu priekšlikumā. Paldies! Liels paldies! Paņaukungs, eh, vēl kas ir, ko vēlētos eh, piebilst? Eh, paldies, priekšsēdētāji, un paldies visiem kolēģiem un ēnu referentiem par paveikto darbu. Es domāju, ka, ko mēs šeit esam spējuši izdarīt, esam panākuši līdzsvaru Mums, protams, ir jācīnās pret FSG negatīvo ietekmi un jāpanāk noteikts līdzsvars, lai nozara šajā jomā neciestu un varētu atbilstoši funkcionēt. Runājot par kompromisa grodījumiem, es domāju, tīpaši trešo un ceturto kompromisa grozījumu. Uh, salī attiecībā uz to, ko jūs teicāt. Fosters kundze, man bija vienošanās ar Zīles kungu ECR grupas vārdā, bet es arī zinu, ka jūsu grupas iekšienē jūs arī nesat vienis prātis par šiem diviem kompromisu grozījumiem. Es tieši domāju par jums un citiem brītu konservatīvo kolēģiem. Okay, thank you very much. Well... Liels paldies! Eh, rīt no rīta mēs balstosim, tad redzēsim patiesību. Vēlētos atgriezties pie zilās izaugsmes un beigšu pārbaudīt jūsu pacietību. Eh, Lasto kundze ir ieradusies, mēs te apmainījām li, eh, pa, punktus vietām, un es tāpēc viņai apsolīju, ka viņa varēs dot tātad izteikties par zilo izaugsmu vispirms. Paldies, priekšsēdētā. Es tā, tieši vilciena dēļ arī nevarēju laikā ierasties uz šo sanāksmi. Vispirms vēlos pateikties mūsu uh, referentam par to, ka viņš mūsos ieklausījās un uh, izrādīja izpratni, un tas mums palīdzēja rast kompromisus virknē punktu, un uh, tas mums rada pārliecību, ka rīt šīs atzinums tiks atbalstīts ar lielu vairākumu, un tomēr man ir daži vispārēji rakstura komentāri. Uh, ka mēs uzskatām, ka arī tie būtu jāie, iekļauju šajā atzinumā. Mums ir jāpanāk līdzsvars starp ekonomisko aktivitāti no vienas puses un vidas aizsardzību no otras puses, un tādēļ ir jā ievieš piesardzības princips attiecībā uz drošību uz jūras. Mums ir nepieciešama arī uh, Uh, veselīga ekosistēma, produktīva ekosistēma. Tādēļ šai zilai izaugsmai būtu nepieciešama ilgtspējīga pieeja, lai saglabātu jūras vides resursus un tos attīstītu, un lai arī attiecīgi varētu izmantot kultūras mantojumu, kas um, atrodas jūras piekraste. Šis ziņo, šim ziņojumam jākļūst par mūsu parlamenta ceļa karti, atbalstot ziļo izaugsmi, par kuru runājam jau tik ilgu laiku. Un tomēr gribu brīdināt, ka Tautas partijas grupa neatbalstīs mūsu kolēģa Bizoto iesniegtos grozījumus, kur ir pārspīlēti izteikumi par ekonomikas krīzi un kur ir pārāk sīki fakti minēti. Protams, eh, krīze skar visas jomas, tā skaitā arī jūras ekonomiku, un tomēr mums šis ziņojums ir jāuzlūko kā mm, rīcības programma, lai atkal atgūtu atjaunotu ekonomikas izaugsmi. Par to mēs vienojāmies ar referentu, un tādēļ mēs nevaram atbalstīt virkni grozījumu, kas ir vai nu liekvārdīgi, vai pārāk iedziļinās detaļās. Tautas partijas grupa toties atbalsta uh, grozījumus, kuros ir runa par salām, par īpaši attāliem reģioniem un grozījumus, kuros ir pausts atbalsts pētniecībai un attīstībai, un arī runa par konkurētspēju transporta, uh, turisma un um, uh, zvejniecības uh, jomā. Paldies priekšsēdētāji par iespēju man paust šos komentārus. Paldies. Nākotnēs, nākošais jautājums ir ceturtā dzelceļa pakotne. Uh, un es joprojām gaidu referentus Vilpaukungu Zīlskungu. Tādēļ līdz bez 15. Eh, izsludinām pauzi. Sāksim bez 15.11. Paldies! Kolēģi, if we can get going, it just gives us... Kolēģi, ja mēs sāksim ātrāk, mums būs nedaudz vairāk laika runājot par šo visai pretrunīgo dzelzceļa pakotni, kā mēs organizēsim šis, eh, šo daļu. Mēs ņemsim to punktu pa punktai. Sākšu ar sadarbspēju, tad drošību, tad Eiropas dzelzceļa aģentūru. Un runājot par sadarbspēju, došu vārdu referentam, ēnu referentiem un tad pāriem deputātiem par drošību tāpat, un tad eh, par Eiropas dzelzceļa aģentūru tāpat. Pretējā gadījumā mums būs šķērs piesārņojums no viena jautājuma uz otru. Mums būs līdzīga uh, sistēma arī pēcpusdienā par pāriem trim dokumentiem. Tātad katrai tēmai 30 minūtes. To lūdzu paturiet prātā. Sākšu ar sadarbspēju, un tur Bilbao kundze ir mūsu referente. Paldies, priekšsēdētāji! Mums jau ir priekšstats, kas balstās uz dokumentiem, ko mums iesūtījuši dažādas institūcijas. 18 sanāksmes, kas mums jau līdz šim ir bijušas, un dažas no tām vēl notiks tuvākajās dienās. Jāsaka, ka Eiropā mēs esam pārliecinājušies par to, ka satiksme var būt uh, lētāka, uh, konkurētspējīgāka un dot eh, uzņēmējiem daudz lielākas iespējas. Mums ir, mums, ja mēs dosim šādu iespēju, mums būs vairāk operātoru. 7. Eh, maijā eh, bija uzklausīšana, esam savākuši daudz faktu, un jāsaka, ka lielā mērā problēmas ir saistītas ar to, ka trūkst caurskatāmības, ir 11 tūkstoši dažādu normu dažādās dalībvalstīs. valstīs Tālāk ir vēsturiskie monopoli un e, grūtības tirgu atvēršanā, kā arī e, grūtības noteikt, kurš par ko atbild. Un šo problēmu rezultāts ir e, tāds, ka jauniem operatoriem ir grūti iekļūt tirgu, tas padara dzīvi grūtāku maziem vidējiem uzņēmumiem un tas faktiski arī bremzē investīcijas, jo Visa šī kavēšanās, kamēr eh, dzelzceļa kompānijas ražotāji eh, saņem visas attiecīgās atļaujas, tas viss process sadārdzina eh, pārmērīgās birokrātijas dēļ. Ja mēs vēlamies labākas investīcijas un tirgus atvēršanu, situācija noteikti uzlabotos. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies iestrādāt normas no komisijas dzelzceļa programmas ar caurskatāmību un skaidriem uh, sadarbspējas standartiem. Vēlamies pamazām atteikties no nevajadzīgiem nacionāliem standartiem, identificēt procedūras, kas ir pieņemamas un uh, līdzīgi piemērojamas visās dalību valstīs. Mums ir vajadzīgs arī procedūra, protokols, kas nodrošina caurskatāmību un skaidrību un jāpieņem vienoti standarti, jo tas palīdzētu izvairīties no jaunu normu parādīšanās. Mēs vēlamies arī skaidri noteikt Eiropas dzelceļa aģentūras lomu un uh, valstu aģentūru lomas, un tas ļautu mums tiešām nodrošināt pilnu sadarbspēju vai savstarpējo izmantojamību dzelceļa sektorā, atvērtu tirgu un piedāvātu labākus pakalpojumus patērētājiem, gan cenu ziņā, gan pakalpojumu kvalitātes ziņā. Mums ir dažas idejas par to. Uh, un es vispirms gribētu uzklausīt uh, citu sēnu referents, vai viņi piekrīt tam, ka mēs vismaz piekrīt, esam viensprāts par diagnozi šai situācijai. Mūsu, uh, mums kā politiķiem tagad ir jāizlēm par to, kāda tad ir diagnoze, kāda ir situācija un kādus pasākums būtu jārealizē, lai iziet no šīs situācijas. Protams, ka mēs varam runāt par pārējais eh, periodiem, par atbildībām, eh, to sadalījums ar Eiropas aģentūru un nacionālām aģentūram, bet kas ir skaidrs, ir skaidrs viens. Mums ir jāvienojas vispirms par diagnozi un pēc tam par prognozi. Un tad jāmeklē risinājumi. Attiecībā uz dokumentiem, ko esam um, skatījuši, mm, runājot par pirmo pantu, nevajadzētu paplašināt izņēmumu uh, aptvērumu un uh, 1.4.4 pantam būtu jāpaliek tādam, kāds tas ir, uh, ar visām korelācijas eh, tabulām. Un ir jāskatās, ko mēs varētu izdarīt, eh, lai nodrošinātu, lai dalība valsts ievērotu dzelzceļa pakotnes tiesību aktus, jo līdz šim tas tā nav, un tas arī traucē eh, virzīties uz priekšu. Ja mēs nenodrošināsim to, ka uh, dzelzceļa pakotne pilnībā tiek piemērota, mēs sevi tikai mānīsim gadu no gada, un tas ir svarīgi. Ļoti komplicētajā Eiropā, kuru mēs tomēr būvējam kopā. Kā politiķiem mums ir jābūt godīgiem un jāatbild uz manis uzdotajiem jautājumiem. Es domāju, ka pašlaik mums ir iespēja un arī pienākums. Uh, Mums ir jāpadara Eiropa konkurētspējīgāka, mums ir jāizveido augstas kvalitātes darba vietas, ir vajadzīgs vairāk inovācijas, ir jānodrošina, lai mums būtu patiesa e, intermodalitāte. Un konkurētspējīgs dzelzceļš Eiropā caur šiem ziņojumiem Es domāju, ka mēs izlēmjam, vai mēs vēlamies iet soli uz priekšu, kā es to izklāstīju, vai vēlamies saglabāt esošo situāciju slēgtus tirgus monopolus. Fakts, ka mēs pašlaik esam krīzē, tas, starp citu, ir fundamentāls arguments par labu tam, lai šo soli spērtu, spērtu to tos soļus, kas ir nepieciešami un kas tiek piedāvāti. Es domāju, politiskā ziņā tas noteikti ir jādara, ir jāspēr šis solis. Tas padarīs sistēmu lētāku, radīs augstas kvalifikācijas darba vietas uh, un padarīs tirgu caurspīdīgāku. Protams, ka mēs strādāsim pie šiem lēnām vēl vairākas turpmākās dienas, bet tagad es labprāt uzklausītu citus kolēģus. Uh, īpaši vēlētos, lai mēs šodien nolēmtu, vai mēs beigās varam piekrist problēmu diagnozēji un nepieciešamiem pasākumiem, kas ir nepieciešami. Paldies, Bilbao kundze! Tātad 6 minūtes referentiem, 4 sēnu referentiem un pēc tam 3 visiem, kas vēlas izteikties. Groša kungs tātad ieslēdz taimeri. Jā, paldies. Vēlētos atvainoties kolēģi Grandes, bet eh, šis temats tautas partijā mums ļoti nodarbina. Pirmo reizi to analīzi, kas tikko tika izveik, eh, izdarīta, mēs to atbalstām lielos vilcienos. Un kaut arī šajā ceturtajā paketē mēs runājam atsevišķi par tehnoloģijām, tad tomēr viss kā kopīgā pakete manās acīs tas sasaistās ar visām debatēm par Trans-Eiropas tīklu. Uh, un ar to saistītiem infrastruktūrām, kas ir jāuzlabo un jārada. Manuprāt, mēs šeit parlamentā jau ilgo klāstu esam pārliecināti, ka atšķirīgās tehnoloģijas ir viens no būtiskajiem šķēršļiem, lai sasniegtu patiesu Eiropas dzelzceļa tirgu. Mēs esam pārliecināti, pamatoties uz pieredzi, ko esam izveidojuši ar kolēģiem šeit komitejā, ka, piemēram, vilciens starp Parīzi un Vāciju trīs reizes jāmaina strāvas eh, um, stiprums, un tas viss rada šķēršļus un kavēkļus, ko droši vien ir eh, jāpamato, jāpaskaidro, un uh, tas, par ko mēs diskutēsim rīt un parīt, lai tas nebūtu tā, ka mēs vēlamies, lai nebūtu tāds signāls, ka mēs gribam kaut ko sliktu panākt Eiropas dzelzceļiem, bet tieši otrādi mēs gribam to efektīvāk, mēs gribam mazāk noteikumus nekā tas, eh, kas tagad ir kā noteikumi kā starp dažādām valstīm, un atbilstoši tam mēs gribam paaugstināt eh, dzelzceļa ekonomiskumu. Un ja mēs paaugstināsim šo ekonomiskumu, tad eh, atbilstoši tam mēs palielināsim arī dzelzceļa nodarbināties potenciālu. Ar šiem priekšlikumiem mēs vēlamies arī atbalstīt vides aspektus. Uh, dzelzceļa efektivitātes trūkums, protams, to izmanto citi transporta veidi, kas nebūtu nav tik vidē traucīgi kā dzelzceļš. Uzklausīšanā uh, tur bija piemērs ar Bēļģiju un Luksemburgu. Ja seši mēnešus uh, Arlona ir, ir jākāp cilvēkiem ārā no dzelzceļa, jākāp uh, eh, autobusos, uh, tad uh, cilvēkiem tas liekas ļoti traucējuši. Vienkārši tikai tādēļ, ka kādā uh, valstī ir uh, sistēma, kas nav saskaņota ar uh, citām valstīm. Starp Briseli un Luksemburgu uh, jābrauc ilgāk nekā. nekā uh, nekā 52. gadā, un tas ir tas, ko mēs vēlamies mainīt un pateikt cilvēkiem. Un uh, gal galā tehnoloģijā nedrīkst būt dažādas tehnoloģijas, tas nedrīkst sakropļot uh, konkurenci. Tehnoloģijas jāizmanto, lai aizsargātu tirgu. Aizsargāt tirgu nozīmē dzelzceļa jomā ir uh, atbalstīt efektivitāti un veidot nodarbinātību. Es ceru, ka rīt uh, eh, eh, mūsu izvirzītos mēķus ne tikai šajā dokumentā, bet nevajadzētu tam visam uh, palikt tādā diskusijā šajos tehnoloģiju dzirnakmeņos. Mēs kā parlamentārieši esam konfrontēti ar to, uh, ka kāds tehniķis šeit atnāk saka, jā, to visu var izdarīt, un kāds cits pēc tam atnāk saka, nē, to visu nevar realizēt. Mums tas tiešām ir jādod speciālistiem, lai sasniegtu mēķus, bet mēs jau paši nevaram aprakstīt šīs tehnoloģijas. Pēdējais, ko es vēlētos teikt, mums vajadzētu arī no šīs drošības konflikta tikt ārā. Proti, ka tiek ieteikta laba tehnoloģija un mēnešiem ilgi notiek darbs pie tā, bet tas nonāk citā instancē, bet tu tiek teikts, jā, bet drošības ziņā tā ir problēma un viss atkal tiek atcelts. Tāda mērķa mums ir jāizvirza šeit parlamentā diskusijā, un es ceru, ka mēs dabūsim arī vairākumu un lai mēs varētu ļoti skaidru vēstījumu sūtīt uz ārpusi ar šo ceturto dzelzceļa paketi. Lies, paldies! Thank you, Mr. Grosh, for sticking to time. Paldies, Groša kungs. Tagad Ajālā Senders kungs, četras minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Es arī apsveicu šo komisijas priekšlikumu par uh, sadarbspēju. Tas tiešām bija nepieciešams, jo viens no galvenajiem šķēršļiem ceturtajai uh, dzelzceļa tiesību aktu paketē ir uh, tieši sadarbspējas jautājums, bet šajā tiesību aktu kopumā ir ierosināti trīs pīlāri - tehnoloģiskais pīlārs, tas ir viens, tad ir pārvaldība un tirgus daļas, kur uh, varētu būt vairāk uh, pretrunīgu interešu nekā pirmajā pīlārā, kur ir runa par tehnoloģiju bet uh, paraugoties, kas notika šajās sanāksmēs par sarā, sadarbspēju, mēs jau dzirdam uh, runas par uh, protekcionismu un aizkavēšanos. Šis, uh, šī nozara ir tiešām ļoti specifiska un tās iezīmes ir jāņem vērā neviens nesaka, ka tas uh, tā nav, bet tomēr mums ir jāatbrīvojas no šķēršļiem, kā tas ir noticis arī citos sektoros. Un mēs atkal saskaramies ar tādām pašām problēmām, kādas bija pirmās pakotnes laikā. Mēs ierosinām Eiropas līmeņa noteikumus, bet tajā pašā laikā spēkā paliks arī dalību valstu noteikumi, lai aizsargātu dalību valstu tirgus Un vai eh, jāraugot, ja raugāmies no augšas uz leju, tad kaut kas varbūt mainās, bet no lejas uz augšu nekas eh, būtībā nemainās. Un eh, mums pie tā būtu jāstrādā. Mums jādomā par to, vai nevaram atcelt tomēr nacionālos ierobežojumus. Mums saka, ka termiņi ir pārāk īsi, ka nacionālajām aģentūrām jāpauž savs viedoklis. Bet atklāti runājot, Um, protams, ja nacionālās aģentūras būs tik uh, ietekmīgas, tad varbūt vajag atteikties no Eiropas dzelzceļa aģentūras. Un tad nacionālās aģentūras arī varētu izsniegt certifikātus, varētu kļūt par vienas pieturas aģentūrām, kā tas ir bēgļu un muitas gadījumā. Jo tad vismaz mēs samazinātu birokrātijas slogu bet katrā gadījumā piekrītu Bilbao kundzei. Mums ir jāvienojas par diagnozi, un es diemžēl neesmu liela optimiste runājot par diagnozi, jo komisija ir sagatavojusi lielisku priekšlikumu, uh, lai noskaidrotu tās uh, šaurās vietas, kas pastāv, bet dalību valstis, manuprāt, uh, ir pauduši savus iebildumus pret šo projektu un ir ļoti protekcionistiski noskaņots. Bet varbūt mums vajadzētu īstenot pilotu projektus, piemēram, attiecībos ritošā sastāvs sadarbspēju. Tas būtu tā, tā būtu tā joma, kur mēs tiešām varētu pavirzīties uz priekšu, īstenojot pārobežu projektus. un Mē, mums e, tagad ir izveidojusies tāda situācija, ka ritošais sastāvs nevar tik viegli šķērsot robežas, kā tam vajadzētu būt, un tas arī traucē ražošanu, jo, jā, tad arī šādus ritošo sastāvu neražo lielā daudzumā, ja to nevar izmantot. Krāmerkungs, paldies Bilbao kundzē. Mums būs labi jāsadarbojas gan referentiem, ēnu referentiem, bet mums, man nav nekādas šaubas, ka mums izdosies šī labā sadarbība. Jo, protams, ka mēs vēlamies vien to pašu, par mēķiem esam vienās domās, mēs vēlamies Eiropas dzelzceļa telpu kopīgu, jo pašreizējā situācija dzelzceļa uzņēmumiem Eiropā, tie ir faktiski pēdējās nacionālistiskās iestās, viņi negrib skatīties pāri robežām, viņi vēlas savas robežas saglabāt. Uh, Pat tad, ja viņi nogrims, tas vienmēr jāsaka, ka Eiropas dzelzceļa nākotne ir Eiropisku nākotne, un ja mums ir uh, šāda nākotne, tad ir nepieciešama sadarbspēja, tas nodarbinās darba vietas, nodrošinās un uh, izmaksas samazināsies, un dzelzceļam būs nākotne Eiropā. Tādēļ ļoti svarīgi, lai mēs ķertos pie lietas. Pašreizējā situācija to nevar saglabāt. Par to viss ir vienās domās arī komisija, un ja šeit precīzi paraugās kaut galā arī valstu dzelzceļu uzņēmumi, to viņi visi saka, bet tad, kad ir jāizteno, tad ir rodas sarežģījumi, jo uh, arī komisija un mēs Eiropā vienmēr neesam bijuši labi. Neesam atrastinājuši visu. Mums ir šis CS, CSI, un, bet eh, tas tik šausmīgi daudz ir saistīts ar entējiem izņēmumiem, ka tas kaut kā nedarbojas. Vienmēr sniedz labprāt piemērus. ka ir jābūt eh, tādiem dzelzceļiem, kur nav jākāpa trepēm augšā vai lejā, kas būtu vienā līmenī, bet jaunā dzelzceļš, jaunā stacija Študgārtē, eh, kas būs eh, zem zemes, tur pēkšņi uzreiz nav nekāds problēmas to, ka tur visus ot atļauts, jājautā komisija, kāpēc izņēmumu tur ir atļauts Študgārtē, vai arī Parīze, Bratislava. Šis uh, posms kravas transportam un personu transportam tam ir jābūt piemērotam bet uh, tagad izrādās, ka kravas viens posms nav piemērots. Un uh, eh, 14% Eiropas Savienības līdzfinansējums tur ir, un tādēļ es gribu jautāt, ko tas nozīmē, tas ir jāmaina. Priekšlikums ir, ka par sadarbspēju šī uh, dzelzceļa aģentūra sniedz atļauju tirgumu, bet ir jāpārbauda uh, tātad šī tīkla nosacījumi, jo aģentūra ēra nevar 26 dalībvalstīm un ar Horvātiju vēl klāt eh, uzņem, uzņemties visu dalībvalstu iestāžu uzņēmumus. Interesanti, kā tas izskatīsies konflikta gadījumos, un esmu ļoti par to, ka, lai dalībvalstu uzņēmumi, lai tie zinātu, ka ir vēl kāda instance pāri mums, mēs nedrīkstam darīt, kā mums labi patiksies, jo, kā tikko tika pareizi teikts, labprāt eh, norubežojas šeit, bet šeit par drošības aspektiem un uh, ka šeit eh, viņi zinās, ka būs augstāka instance, kas teiks pēdējo vāru konfliktu gadījumā. 90% darbosies šā vai tā, bet eh, dzelzceļa aģentūra pieņems to būtisko lēmumu. Un šie tīsai, ko es pieminēju, tiem ir jābūt sēstošiem. Izņēmumiem ir jā, absolūti ir jāsamazina, nevar pateikt, nu labi, mums gan ir šie tīsai, bet mēs uh, vienalga dabūsim atļaus, kam tikai vajadzēs. Pēdējais punkts, kurus gribēju pieminēt par eh, sadarbspēju tematiem. Protams, troksnis un emisijas tur spēlē lomu. Nevar būt tā, ka vienā valstī troksni nav nekāda nozīme, bet citā valstī tam ir milzīga nozīme. Tas sakropļos konkurenci. Par dīzeļu lokomotīvēm nevar būt tā, ka emisijas eh, vienā valstī netiek pie, šādas pieņēmtas, bet otrā jā, tur jābūt ļoti precīzām maksimāliem robežām, jo nesamazinot uh, izmešus un uh, arī attiecībā uz troksni un skaitīgām vielām, ja tos viss netiks samazināts, tad dzelziem nebūs nākotne. Tādēļ šī jautājuma jārisina. Paldies! Thanks, Michael, for... Paldies, uh, Mihail. Tagad vārds Zīles kungam. Paldies, priekšētāji kungs. Uh, es uh, gribētu teikt, ka šī, šis, šis šodienas apspriede pirms uh, ziņotāji sagatavo uh, savus ziņojumus lielā mērā bija domāta ar to, ka mēs uzturam šo pīlāru principu, un šodien mēs debatējam šā saucamo tehnisko pīlāru no trīs komisijas priekšlikumiem. Un tas, manuprāt, ir ļoti labi, ja priekšziņotājiem ir, lai mēs dzirdētu mūsu kolēģu viedokļus par to, kā, kur viņi redz eh, problēmas eh, vai arī kur viņi redzētu risinājumus eh, komisijas priekšlikumam, ko, protams, vienmēr var uzlabot, pilnveidot. Um, tas par jautājumā par interoperabilitāti vai sadarbspēju latviešu valodā, um, tad um, es gribētu teikt, ka šī, šis ir tas um, projekts, kurš uh, padomas pusē ļoti tālu uh, ticis virzīts uz priekšu, un tuvākā laikā mēs varam sagaidīt arī viņu kopīgo pozīciju atšķirībā no drošības uh, regulas un attiecībā no eras regulas, kas, protams, var radīt mazliet novirzi, bet es ļoti ceru, ka mēs šeit parlamentā uzturēsim šo tehniskā pilāra virzību uz priekšu kopīgi lai pabeigtu tajos grafikos, ko mēs kādu laiku atpakaļ apstiprinājām. Varu teikt to, ka ka attiecībā uz šo sadarbspēju dzelzceļu vidū es domāju, ka tā lielākā problēma tomēr lielā mērā saistās arī ar šīm procedūrām un ar atbildību, kurš pieņem lēmumu. Jo pilnīgi skaidrs, ka acīm redzot nebūs tā, ka ERA pārņems pilnīgi visas funkcijas, viņas eh, loma neapšaubām pieaugs sadarbspējā, bet eh, pašā laikā tas, kurš pieņem gala lēmumu, ir, ir jānes atbildība. Un, un, un šajā gadījumā eh, par, par to, ja tas lēmums ir nebijis pareizs Un uzskatīt, ka šis vienmēr būs skaidrs, bez eh, konkrēti uzrakstītām normām, manuprāt, nestrādās. Un šīm procedūrām jābūt diezgan skaidrām arī, kā šos lēmumus pieņem. Un otra lieta, ko, protams, nevajag sagaidīt, kā Nacionālās drošības uh, autoritātes aģentūras faktiski beigs pastāvēt, tā tas nebūs. Un, un šeit ir šī miedarbības eh, laukums ir ārkārtīgi svarīgs, cik daudz ļaut Nacionālām drošības aģentūrām ierobežot tirgus pieejamību ar, ar tehniskiem elementiem, uh, Un uh, tas, manuprāt, gan nebūtu pieļaujams, un ja mēs uh, kopīgi šādā veidā domājam, tad, tad man liekas, ka mēs pavirzīsimies arī šajā konkrētajā uh, regulā uz priekšu, tāpat kā visā tehniskā pīlārā. Paldies! Thank you, Mr. Zīle. Mr. Paldies, Zīles kungs. Tagad pārņo kungs. Divas minūtes jūsu rīcībā. Priekšsēdētāji kungs. Godātie kolēģi. Es uh, atbalstu komisijas analīzi par to, ka ir nepieciešams uzlabot atļauju izsniegšanas uh, sistēmas darbību, bet es domāju, ka piedāvātie risinājumi šai gadījumā tomēr nav pieņemami, jo tā vietā, lai pārdalītu uh, pienākumu starp uh, Eiropas un Nacionālo aģentūru, uh, bet es domāju, drīzāk, ka vajadzētu um, vairāk ierobežot šo darbību, kā Eiropas aģentūra jākļūst par vienīgo sadarbības aģentūru ar nacionālajām aģentūrām, un tai būtu jāraugās par to, lai procedūras tiktu ievērotas. Lai uh, šī aģentūra kļūtu par vienas pieturas aģentūru attiecībā vismaz uz uh, ritašo sastāvu, kam būtu jābrauc pāris uh, robežām un ka būtu jāveic pēc tam arī reformas rezultātu analīze. Uh, iepazīstoties ar direktīvas grozījumu projektu, rodas bažas arī par to, ka tiek svītrots tas, ka uh, Eh, nacionālās aģentūras eh, certificē apakšsistēmas un arī tušo sastāvu par to, ka netiek vairs eh, saskaņota infrastruktūra ar rītošo sastāvu, un tas nozīmē, ka nav iespējams veikt izmēģinājums, lai nodrošinātu savietojamību starp infrastruktūru un, rito, un iekārtām. Uh, Tāpat šīs pārbaudas netiek vairs saistīts ar iekārtām, bet gan ar uzņēmumu. Tāpat netiek pieminēti nosacījumi, kādos gadījumos atļauja tiek atsaukta vai ierobežota. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vairāk neviens nevēlas uzstāties par sadarbspēju. Tagad Pakskundze. kundze. Baka kungs tagad divas minūtes lūdzu, vai kāds vēl vēlas uzstāties. Paldies, priekšādātāji. Tas, ko es saklausīju, arī no iepriekšējām sarunām, mēs atbalstām visu centienus nodrošināt dzelzceļa drošību, to uzlabot, bet mēs nedrīkstētu izdarīt kļūdu, pamatoties uz trūkstošu konkurences spēju vai trūkstošu konkurenci neķeriesim klāt, bet uh, eh, drošiem nedrīkstēt krist par upuri konkurencē. Tur ir dažādi pīlāri, tur ir uh, valstu normas, uh, eh, dzelzceļa uzņēmumu pašu noteikumi, bet arī tehnikas noteikumi. Un es šeit gaidu no ražotājiem ļoti konsekventu gribu. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt diskriminācijas uh, aizliegumu brīvību nodrošināt noteiktas sistēmas vēl pārāk stāv ceļā vienotrai. Man ir svarīgi nodrošināt drošību visās trijās normās - sadarbspējas uzlabošanu, aģentūras stiprināšanu un uh, drošības direktīvas uh, pārlūkoto versiju. Manuprāt, uh, vajadzētu identificēt eh, iesaistās puses, eh, precīzi noteikt to lomu un eh, viņu atbildību ļoti skaidri, jo nekas nav bīstamāk nekā dalīta kompetence, dalīta atbildība. Kas man šeit šķiet, kas trūkst, ir skaidri saistoši noteikumi par certifikāciju, par kontroli un tam liedzīgi. Tīpaši šeit nav konkrēti par sociālajiem nosacījumiem. Es domāju, komisijas priekšlikums šeit ļoti virspusējs un nesniedz nekādu patiesu palīdzību. Un arī kompetences, eh, uzdevumi, nodarbināto izglītība, drošībā, tam ir ļoti būtisks raksturs. Paldies! Thanks, Anna. Paldies! An tagad pāriesim pie drošības, bet Un tagad tas ir Krāmera ziņojums, un uh, jums sešas minūtes. Also, große... Drošībai, protams, ir liela nozīme. Principā mēs nevēlamies Eiropā. Mēs negribam samazināt, bet mēs vēlamies vislielāko iespējamo drošības līmeni. Bet jāsaka, ja visi pārējie transporta uzņēmumi būtu tik droši kā dzelzceļš, būtu mēs spēruši milzīgu soli uz priekšu. Uh, jo uz autoceļiem katru gadu gan ir 40 tūkstoši cilvēku iet bojā, un gan arī vai presē par to nekas netiek ziņots. Bet par dzelzceļu, ja tur ir kaut kāda avārija, vienalga kurā valstī, katrā valstī prese uzreiz ir klāt. Es domāju, ka īstenībā labi, ka viņi ir klāt, ja kaut kas notiek, bet lielākā daļa tiek ignorēta no tā, un tā nav nekāda īsta proporcija. Mums vienmēr jāpatur prātā, ka dzelzceļš savā būtībā ir drošs transporta līdzeklis un uzņēmums. Par certifikātu, kā komisija tagad to iesaka drošībai, tas parāda, ka nebija dzelzceļa uzņēmumi orientējuši šajā procedūrā, ka viņi to var pārbaudīt, ka viņiem ir materiāls, ka viņiem ir personāls, bet kas šeit trūkst? ir drošības pierādījums. Es kā uzņēmums, es saņemu certifikātu, bet eh, vai tas labi darbojas, ko esmu ierīkojis, vai mani cilvēki ir pietiekami labi, tas nav. Tur vajadzētu vēl izdarīt eh, darbus. Tātad, ja jums ir plāns, kā tas ir jādara, tad tas ir viss kārtībā, bet mēs nevēlamies, lai būtu tikai plāns, mēs vēlamies arī garantijas, lai viņi tiešām to labi varētu izdarīt. Otrais punkts ir Sertifikāti Eiropas Savienībā, visa Eiropas Savienībā ir spēkā. Un, uh, principā, mums uh, jau tas bija arī pārobežu atzīšanā. Mēs varējām paļauties, ja kāda lokomotīva kādā dalību valstī ir uh, atļautu, tad tas ir visā Eiropā, un dalībās nevarēja uh, pateikt, jā, pie mums nē, tad vajadzēja pierādīt, kādēļ nē, toreiz mēs domājam, ka tas tā, un ar to viss kārtībā, un mēs to laiku toreiz, īstenībā, to varējām ietaupīt. Mēs vēlamies, lai tas visā Eiropas Savienībā būtu spēkā, tas te ir arī priekšlikumi, kas saka, jā, Beļģijā, Luksemburgā un Vācijā un Francijā, ja viņi ir, var vienoties, tad ir labi, Baltijas valstis arī ir labi, Polija, Čehija, Slovākija vienosies, es domāju, ka Mēs nedrīkstētu zaudēt Eiropas skatus, to visas Eiropas, jo vajadzētu būt tam spēkā tiešām visā Eiropā. Protams, ir arī skaidrs, ka ir uh, valstu īpatnības. Nevar to visu noregulēt Eiropas līmenī, un es jau pirms tam arī teicu, ka tas ir skaidrs, bet konflikta gadījumā Eiropas dzelzceļa aģentūrai ir jābūt pēdējiem vārdam, kā, lai dalībvalstu iestādes zinātu, ka ne viņi teiks pēdējo vārdu, bet Eiropas dzelzceļa aģentūra proti atbalstību. Džordžam Baham, protams, ir eh, taisnība, kad viņš teica, ka dalīta kompetence nav nekas, tā nevar neko atrisināt. Uh, Mēs ļoti labi zinām, ko tas nozīmē, to mēs negribam. Un Eiropas dzelzceļa aģentūrā ir arī jāuzņemas šī situācija, ja ir kaut kāds konflikts, bet, protams, jāicina iestādes un jājautā iestādēm, kādas ir jūsu šaubas, bāžas, un tiem ir jābūt pārliecinošanam. Un nevis tādēļ, ka uh, ugunsdzēsēji ir zīri, bet citi kā sarkani, tad drošība tiek apdraudēta. Nē, pat es kā neinženieris. Uh, Es domāju, ka uh, ne jau uh, drošības standārti, tā atšķirība nav, vai ugunsdzēsējs ir zilā vai sarkanā uniformā. Konflikti. Mēs vēlamies labāku pieeju Eiropas uh, eh, tirgu, bet mēs negribam samazināt drošības standārus. Tam arī ir jābūt skaidram. Kaut arī es zinu, un uh, no Vācijas es gribētu teikt, ka tur ir dzelzceļu uh, federālais dienās ciba. Kādreiz viņi savās analīzēs uh, pieņem simtprocentīgu drošību. Ja es tā darītu autoceļu satiksmē, tad rīt nemaz nedrīkstētu nevienu mašīnu braukt pa ielām. Ja simtprocentīga drošība autoceļu satiksmē nav, un arī dzelzceļu satiksmē nav, kaut arī tur notiek daudz mazāk avāriju, tādēļ analīzē ir jābūt riska analīzē vislie, lai aizkavētu vislielākos riskus, bet ja es pieņemu simtprocentīgi drošību, tad es nevaru no mājas iet ārā, jo tad varētu būt, ka kaut kas man nokritīs uz galvas no jumta un es būšu ievainots. Simtprocentīgi drošība vienkārši neeksistē, bet mēs vēlamies vislielāko iespējamo drošību. Un to nedrīkstētu samazināt. Nevar būt tā, ka mums būtu Eiropas noregulējums viszemākajā līmenī, bet tas, ko mēs vēlamies, palielināt drošību. Kaut arī dzelzceļš ir laba transporta sistēma. Es savu ziņojumu šādā izpratnē veidošu. Principā mēs esam tāda vienotas domās, esmu interesēts, ko teiks kolēģi, bet tā kā eh, es eh, mūs pazīstu, es domāju, mēs dabūsim ļoti labus kompromisus un varēsim virzīt uz priekšu dzelzceļu, jo tam ir nākotne. Mēs vēlamies nodrošināt mobilitāti nākotnē, drošu mobilitāti, aizsargāt klimatu, un tas ir iespējams tikai tad, ka, ja dzelzceļiem būs lielāka uh, lielāks sektors, lielāka daļa, jo šīs pastāvīgās izmaksas ir daudz lielākas nekā autoceļu satiksmē, un ir uh, atšķirība, vai šīs pastāvīgās izmaksas infrastruktūrai 20%, 40% no pasažieriem, vai arī krāva tiek transportēta, jo lielāka daļa ir dzelzceļam, jo lētāk būs visa transporta sistēma, un jo mazāk, jo tas būs dārgāk gribēju pateikt vienu piemēru ASV. Eh, tur, protams, šie highway ceļi ir eh, ļoti labi, un 40% eh, viņiem ir pa dzelzceļu transports, un mums tikai 17%. Šajā punktā mēs varam mācīties no ASV, varbūt citos punktos nevaram mācīties, bet šajā gan varam. Es priecātos, ja mēs nākamajos gados arī sasniegtu kravas transportu 40% pa dzelzceļu. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, Mihail. Tagad, Džordž, pie četras minūtes. Paldies! Paldies, ka devāt man papildus laiku. Neatkārtošu to, ko teicu pirms tam, bet es domāju, ka tas tomēr ir ļoti svarīgi pāris punktus pieminēt. Kompetenci sadalījums starp Eiropas zilsē aģentūru un dalībvalstu aģentūru, un tas ir būtisks jautājums, ka mēs tur definējam un ļoti precīzi nosakām Es tā nesaskatu, ka Eiropas dzelzceļa aģentūrai visu nākotnē vajadzētu no, noregulēt. Nākotnē arī dalību valstu drošības iestādēm būs jāuzņemas ļoti svarīgi uzdevumi. Mihēls runāja par eh, tiesai. Tur vēl daudz kas nav tā, kā vajadzētu būt. Vienmēr tiek runāts par 11 tūkstošu šīm Eiropas Savienības normām vai 12 tūkstoši, es domāju, ja šie tīsai praksē tiks, tiek ieviesti un dalību valstu normām vajadzē, vajadzētu būt pieskaņotām. Es domāju, ka arī šajā jomā varēs ļoti samazināt dalību valstu normu skaitu. Par esošiem infrastruktūrām un tehniskajām sistēmām un materiālu es domāju, ka mēs šeit mums vajadzētu garāks pārējais periodus, lai mums būtu normas, uh, jaunajam materiālam, ko būs jāiepērk, bet arī jau esošajam materiālam, lai mēs neaicinātu uzņēmumus visu ātri atjaunināt, eh, tas viss tikai sadārdzinās un dzelzceļa izmaksas būs vēl augstākas. Es domāju, ka par eh, atbildību, par kompetenci, ka šeit precīzi vajadzētu noteikt un tur vajadzētu normatīvi to noteikt. Pavisam īsti gribētu pieskaries tiem piemēram, ko pieminēja Matijas Grošs, lai skaidri parādītu, kā tas notiek tagad un uh, kā īstenībā tam nebaidzētu notikt. Problēmas ar Beļģiju un Luksemburgu, kur īstenībā Luksemburgas puse ļoti daudz ekstrēmu gadījumā ir piecas dažādas drošības sistēmas viņu lokomotīviem, jo tur ir pārobežu uz Vāciju, uz Bēģiju, uz Franciju satiksme. Uh, Luksemburga ar Dāniju un Šveici ir investējusi eh, RTMS sistēmā tīklā, bet eh, kaimiņu valstis to neatbalsta. Bēļģijā ir savs TBL, vāciešiem ir Induzi, eh, frančiem KVB un bēļu SNCF. Matijas pareiz teica, pirms sešiem gadiem bija jautājums, un tur bija testa braucieni, izmēģinājuma braucieni naktī. Uh, un uh, viņu dalība valsts dzelzceļa uzņēmumu ziņoja par to iestādēm, tad bija atļauja, un tad tika paziņots Beļģiem, un Beļģija arī tā īsti nekad nav zināms, kurš par ko ir atbildīgs, Infrabel vai SNCE, vai kurš tad ir atbildīgs, to gaida no mums. No mums gaida, ka šī procedūra, šī pieeja, lai tas izbeigtos, un lai nākotnē tas būtu vienoti, Un uh, es domāju, ka tam ērē būs ļoti svarīga nozīme šeit. Mums, mēs arī šeit varam mācīties no gaisa satiksmes, no Airbus un no viņu uh, Eiropas uh, aģentūras. Tur tas darbojas, un es domāju, ka dzelzceļa sektorā arī nākotnē tam vajadzētu darboties, lai tas tieši tāpat būtu kā citās jomās. Paldies! Paldies, Aila Sēnders kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, runājot par drošību. Um, arī es ārkārtīgi interesētu biju saņemt uh, priekšlikumu no komisijas par drošības direktīvu un pārmaiņām un izmaiņām, kuras tā piedāvā. Es domāju, protams, tam sen ir pienācis laiks un tiešām ir jāpāriet uz vienotu certifikācijas sistēmu. Un tad, kad jūs par to runājat, tā, protams, ir taisnība. Bet ir daudzi, eh, kas argumentē drošību nedrīkst pazemināt. Nu, protams, ka ne, nedrīkst. Mēs vēlamies maksimālu drošību dzelzceļa sistēmai, jo tas ir viens no visdrošākajiem transporta veidiem. Taču nereti drošība tiek izmantota kā aizbildinājums. Uh, lai ieviestu tikai jaunus un jaunus ierobežojumus. Un šķēršļus, lai neveidotu vienotu certifikācijas sistēmu. Kā arī radītu mm, šķēršļus eh, sadarbspējai. Mums tiešām ir jācenšas nodrošināt Eh, tāda situācija, kad mēs eh, virzamies uz kopēju Eiropas dzelzceļa telpu. Un te nav runa tikai eh, par sadarbspējas direktīvu. Šeit ir nepieciešams ņemt vērā arī sociālos aspektus. Mums ir nepieciešama arī sociālā pakotne, kas būtu neatņemama ceturtās pakotnes daļa. Ehm, jo mēs nedrīkstam atstāt novārtā vai neņemt vērā faktu, ka sistēmas restruktūrizācija, protams, varētu radīt noteiktas sociālās sekas, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt apmācību, pārapmācību, ehm, un e, nepieciešams arī pastiprināt sadarbību starp dažādām iestādēm. Un ja mēs pāriesim uz vienotu certifikācijas sistēmu Eiropā, tad e, mums, protams, šeit ir nepieciešama Eiropas līmeņa atbildība šajā jomā. Un e, mūsuprāt, tā ir iespēja samazināt e, dzelzceļa avāriju skaitu. Mm šāda kopēja vienota pieeja eh, drošības jautājumiem Eiropā noteikti nāks par labu Eiropas dzelzceļam. Paldies! Tālāk liberāļu grupas vārdā Beņenkungs. Paldies, man nebūs ko runāt vesels četras minūtes, jo mums jau ir diezgan liela vienprātība šajā jautājumā un šeit parlamentā par šo jautājumu būs vieglāk panākt vienošanos nekā citvietu, un Naila Senders kundze jau to minēja. Protams, ka būs zinām pretestība un kaut kādi aizbildinājumi no nacionālajām iestādēm, kas teiks, ka viņiem ir pašas drošākās sistēmas un jebkuras harmonizācijas eh, mēģinājums eh, ietekmēs drošību. Bet es domāju, ka mums būs argumenti pret eh, to. Es piekrītu Maikla piezīmēm īpaši par Eiropas certifikātiem. Tas ir pats galvenais, jo ko mēs šeit cenšamies? Mēs tiešām vēlamies, lai mums būtu kopējs dzelzceļa modelis, lai samazinātu izmaksas un padarītu to konkurētspējīgāku. Un tāpēc mums ir nepieciešams šī te vienotā certifikācijas sistēma, nu, protams, ar kaut kādiem izņēmumiem nacionālajā līmenī. Nu jā, mums, protams, ir ar uh, dzelzceļa eh, sliežu platumu problēmas, kas nav saskaņots un tā tālāk, bet drošības certifikāts var būt Eiropas līmenī īpaši paredzot atsevišķu specifikāciju noteiktām, noteiktiem nacionāliem dzelzceļiem ar atšķirīgu sliežu platumu, bet citādi e, te nevajadzētu paredzēt nekādas atkāpes. Drošība ir jāsaglabā, izmaksas jāsamazina, bet sistēma nedrīkst būt birokrātiska. Ir nepieciešamas uh, Efektīvāks dzelzceļa sektors un birokrātija ir jāsamazina. Viens no jautājumiem, no problēmām ir pats certifikācijas process, kas ir prasī, teiksim, um, kad ir nepieciešama tā modernizācija un atjaunošanu. No nu, atjaunošanai nevajadzētu nozīmēt jaunu certifikāciju, ko nozīmē e, neliela atjaunošana. Nu, nu, mēs varam rast, nonākt visai tādā muļķīgā situācijā, ka tikai dažām, dažām sliedēm, dažiem metriem sliežu vajadzēs kaut kādu nelielu atjaunojumu certifikātos. Nu, kas tad tas tāds būs? Uh, Nu, šī gadījumā, protams, savu lomu būs jāspēlē Eiropas dzelzceļa aģentūrā, bet par pie tā atgriezīsimies tad, kad skatīsim šo jautājumu. Tālāk par esošo rītošo sastāvu. Jāraugās, lai mēs šeit nepieļautu pārmērīgu e, dalībvalsts līmeņu certifikāciju, jo Mums būs tādā gadījumā daudz uh, rītošā sastāva, kas nevarēs saņemt Eiropas certifikātu, bet tas varēs turpināt darboties, un tad tur nav īstas skaidrības, kā tad tas viss darbosies. Nu, principā tālākais uh, eh, mans sakāmais attiec uz ERA, uz Eiropas dzelzceļa aģentūru. Uh, Bet svarīgi ir, kādas būs attiecības starp nacionālajām aģentūrām un Eiropas aģentūru. Tā jau vajadzētu būt apakšu uzņēmēja līguma formā ka vai kaut kā tā. Es domāju, tā mēs varētu atrisināt šo iespējamo konfliktu starp Eiropas sistēmu un dalību valstu bažām. Liels paldies! Pirms došu vārdu Zīles kungam. Sveicu mūsu komitejā! Uh, apmeklētāju grupu, Aiel Sanders uzaicinātā grupa no Aragonas Spānijā, kas pārstāv lauku reģionus Aragonā, laipni aicināt šajā komitejā. Cerams, ka jums liekas interesanti tas, par ko mēs te šodien runājam. Un man ir bijis uh, tas prieks apmeklēt Aragonu, tas ir ļoti tādēļ uh, tā ir jauka zeme un tagad došu vārdu uh, eh, Zielskungam četrām minūtēm. Man, man ir tikai viens par, uh, punkts, par ko, ko runāt par šo te droši vienoto drošības certifikātu Ma Maikla ziņo, ziņojumā. Es domāju, man liekas, ir ļoti svarīgi uh, saprast, vai mēs esam gatavi atcelt tātad šim vienotajam drošības certifikātam dzelzceļa uzņēmumam B daļu šim certifikātam. Jo ādaļa, kas ir, ir, ir arī priekšlikumā, kas paliek kā vienīgā, jau pašreizējā situācijā, ja šo ādaļu ir izdevis kādas Nacionālā drošības aģentūra, tad viņi ir jārespektē arī citas valsts drošības aģentūrai. Cita lieta, kad, protams, tika pašai, ka tiesības veidot šo B daļu, uh, Un, ja kāds varbūt ir redzējis, es esmu redzējis, ko nozīmē A daļa uz papīra failā un ko nozīmē B daļa. Tad A daļa ir apmēram tikpat liela, ko varētu savienot arī ar dzelzceļa uzņēmumu licenzi operēt attiecīgajā tirgu, un B daļa ir šādi faili, kas ir eh, centimetriem augsti. Tātad jautājums, vai mēs eh, šajā gadījumā atdodot visu šo funkciju erai un atceļot B daļu, ne, neapdraudām drošības lietas, kas bez šaubām ļoti daudzveidīgā Eiropas Savienības dzelzceļa tirgos ir ļoti dažādas. Ja mēs padomājam pat pie vienādiem sliežu platumiem 14,35 mm tirgos strādājot, es domāju, ka tālo ziemeļos Zviedrijā tā situācija ir stipri savādākā Dienvidē Eiropā, kur atkal ir citas īpatnības. Tātad šis, manuprāt, ir drošības jautājums. Ja nepazaudējam drošības stīgu, Eh, atceļot B daļas eh, certifikātu, tad, manuprāt, mēs varam soli uz priekšu, un efekts, protams, ir liels, jo tā B daļa, neslēpsim, bieži vien tiek izmantot arī kā arguments, kādā veidā tiek ierobežots tirgus vienā vai otrā dalībvalstī. Tātad mēs esam ļoti būtiskās krustugunīs, un, manuprāt, šis ir pats svarīgākais jautājums Maikla ziņojumā, kas, protams, korelē arī ar, ar manu ziņojumu. Paldies! Thank you, Robert. Mr. Fidanza, two minutes, Gallo. Fedānsas kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, komisijas priekšlikums par sadarbspēju, drošību un dzelzceļa aģentūras lomu iet pareizā virzienā, notiek vienkāršošana un pātrināta tiek centralizācija sertifikātu izsniegšanā. Uh, manuprāt, uh, priekšrocības, ko mēs varam gūt, ir ievērojamas. Nacionālā pieeja ir uh, kropļojusi šo tirgu, un ja mēs varētu standartizēt procedūras Eiropā, tas saīsinātu laiku, kas nepieciešams, uh, samazinātu izmaksas un uzlabotu kvalitāti drošību. Es domāju, ka mēs neatgriezīsimies pie tādām procedūrām, kā Uh, ritošā sastāva un drošības procedūra apstiprināšana nacionālā līmenī, jo pretējā gadījumā šim priekšlikumam nebūtu jēgas. Mūsuprāt, ir jāgarantē sadarbība starp Eiropas dzelzceļa aģentūru un nacionālajām aģentūrām, lai tā būtu efektīva un lai saīsinātu termiņus. Mums ir arī jāsamazina tirgu laišanas izdevumi un laiks, bet tai pašā laikā jāsaglabā atbilstoši Uh, drošības prasību līmenis, bet tādēļ arī šai aģentūrai būtu nepieciešams pietiekams darbinieku skaits, lai tā tiktu galā ar saviem uzdevumiem. Pārēja tāpat no vecās sistēmas uz jauno sistēmu uh, ir jāveic atbilstošā veidā, bet tā arī nedrīkstētu ievilkties. Tāpat mums ir jālūkojas uz to, lai nacionālajie standarti tiktu tālāk nodoti uh, Eiropas dzelzceļa aģentūrai. Zinu, ka mēs par to diskutēsim vēl arī turpmāk, bet ir uh, skaidri jānodala pienākumi tiem, kas ir atbildīgi par uh, infrastruktūras darbību un uh, tiem, kas atbildīgi par ritošā sastāva izmantošanu. Mums uh, arī ir uh, bijušas nopietnas dzelzceļa katastrofas mūsu valstī, un tur bija saisti, galvenais cēlons bija neatbilstoša komunikācija. Paldies! Parņokungs, gribu paust savu viedokli par dzelzceļa drošību. Manuprāt, ir priekšlaicīgi uh, Eiropas dzelzceļa aģentūrai pilnībā aizstāt nacionālās aģentūras. Es uzskatu, ka ir nepieciešama tāda sistēma, ka ir iespējams apstrīdēt nacionālo uh, aģentūru lēmumus uh, drošības ziņā. Nacionālo aģentūru uzdevumi nevar aprobežoties tikai ar uh, ekstpost kontroli pēc uh, Eiropas dzelzceļa aģentūras uh, certifikāta izsniegšanas. Manuprāt, šīm aģentūrām pirmām kārtām būtu jānodarbojas ar drošības arhitektūras un sadarbspējas izveidi, īstenojot nacionālo noteikumu harmonizāciju un ieviešot ja vienotus um, uh, darbības atļaujas un drošības certifikātu izsniegšanas sistēmas. Paldies! Jā. Uh, ja būs laiks, tad varēsim dot vēl vārdu mūsu referentiem noslēgumā. Benjan kungs, vai jūs vēlties kaut ko teikt? Nē, nē, es gribēju runāt par Eiropas droš, eh, Eiropas dzelzceļa aģentūru. Vispirms klausīsimies referentu un pēc tam par Eiropas dzelzceļa aģentūru. Roberts, sešas minūtes jums laika runāt. Visi ar lielu interesi grib klausīties. Interesēs šis ziņojums, kas īstenībā jau kā trešais no šī tehniskā pīlāra, kas īstenībā jau ir, jau ir tāds uh, kopsavilkums no pirmajiem diviem, jo, ja ir vienošanās par uh, interoperabilitāti un drošības lietu, tad arī samērā viegli ir salikt uh, šo te kompromisu, cik tālu ir Eiropas dzelzceļa aģentūras loma palielinās. Nu, es atgādināšu, ka komisijas priekšlikumā viņai faktiski nāk klāt trīs būtiskas funkcijas. Tātad, kā Eiropas dzelzceļa aģentūra varētu izdot tātad vienotu uh, dzelzceļa vieno drošības certifikātu dzelzceļa uzņēmumam operējošam Eiropas Savienības tirgos. Tāpat tās viņai būs tiesības autorizēt uh, ritošo sastāvu, gan lokomotīvus, gan vagonus, Eh, gan arī eh, autorizēt veselus eh, ritošā sastāvu tipus, arī tas attiecas uz, uz, uz, uz dzelzceļu, tātad zemes šīm te komandas sistēmām un arī signalizācijas sistēmām, kas, protams, ļoti labi uzlabotu kopīgo dzelzceļu tirgus, tur, kur nav tehniski šķēršļi vai vēsturiski izveidojušās citi tirgi. Tas mans skatījums ir tāds, ka mums vajadzētu apdomāt šo situāciju Eh, vai mums ir nepieciešams pārējais periods eh, eras funkciju pārņemšanai šajā līmenī. Eh, Pašreizies komisijas priekšlikums tādu neparedz stāšanās spēkā laiku, bet es atgādināšu, ka lielā mērā mēs ņēmām šo piemēru no aviācijas, no IAZas, uh, Um, uh, faktiski uh, iestāšanās uh, līdzīgā lomā kā erai šī tirgu, un tur bija šie pārējais periodi. Un es atgādināšu, ka aviācijai projām pastāv arī civilās nacionālās administrācijas, kuras veic savas funkcijas. Tāpēc, lai kādu lēmumu mēs pieņemtu, uzskatīt, ka pēc dažiem gadiem uh, Nacionālās drošības aģentūras kā tādas vairs nepastāvēs, tāda situācija nevar būt, jo viņām ir vēl vesela virkni funkcijas, kuras nav ietvertas šajās uh, Eh, šajā jomā, par ko mēs runājam, par eras funkciju pārņemšanu no nacionālām drošības aģentūrām. Tātad eh, tas nav. Vēl es gribu atgādināt, ka tā situācija Eiropas Savienībā, kas par ko maksā, par šīm certifikācijām, teiksim, rītošam sastāvam ir ārkārtīgi dažādi. Ir valstis, kurās par to nav jāmaksā par šiem drošības certifikātiem gan uzņēmumam, gan arī rītošam sastāvam, eh, jo tas ir valsts budžeta nodokļu maksātāja naudas vai infrastruktūras maksātāja maksā. Uh, Uh, par kopīgo pakalpojumu, un tādā gadījumā šie uzņēmumi beidz. Un, protams, ir valstis, kurās šis pakalpojums ir ļoti dārgs. Līdz ar to mūsu uzdevums, lai atrastu šo te uh, noteikumu, manuprāt, ir, ir, ir jāpatur prātā, ka uh, klientam, respektīvi visbiežākā gadījumā vai no manu ražotājam, vai no dzelzceļa uzņēmumam, ir jāsaglabā atkarībā no viņa vēlmes tomēr divas iespējas. Vai nu viņš iet uz eiro ar šīm funkcijām saņem par attiecīgu samaksu uh, šo, uh, šo certifikātu, kas viņu interesē un operē visā Eiropas Savienības teritorijā, dzelzceļa tirgos ar šo uh, drošības certifikātu. Vai arī uh, šai gadījumā ir viņam iespēja, uh, dzelzceļa uzņēmumam nav tik, uh, nav tik ambicioza un viņš vēlās strādāt tikai vienā dalību valstī, tad viņam, manuprāt, ir jāatstāja šī iespēja darboties caur Nacionālo drošības aģentūru šo te. Eh, pretējā gadījumā, ja tas nenotiek, tad, manuprāt, šī izvēles iespēja klientam. Tad mēs nonākam situācijā, ka mums ir ļoti jāreglamentē attiecības starp ERA un Nacionālo drošības aģentūru par pakalpojumiem, kas pašlaik nav reglamentēta komisijas priekšlikumā, cik par ko maksā. Jo skaidrs, ka eh, pat ja ERA pārņem šīs funkcijas ļoti straujā veidā no Nacionālām drošības aģentūrām, viņiem ir nepieciešama sadarbība un arī apmaksas forma, kādā veidā viņi strādās ar Nacionālām drošības aģentūrām un savukārt paskaidrot dzelzceļu uzņēmumiem, ka viņiem no šīs mūsu likumdošanas viss pakalpojums kļuva dārgāks un ilgāks, lai gan viņus interesē darbība tikai vienā dalībvalstī izolētā tirgu, tad tas nav uzlabojums. Un, un tā ir tā būtiskā lieta, ko mums kā politiķiem, manuprāt, ir jāpatur prātā un jāatrod šis uh, labais kompromiss. Faktiski es runāju par diviem logiem. Par viena loga, viena pieturas aģentūra, kas ir klientam iespējami vērsties, uh, bet viņam ir arī tāds saucamais mazais loks, par kuru viņš varētu iet iekšā tajā tirgu, kas viņu šajā gadījumā interesētu. Tad mēs noņemam spriedzi uz šīm te dažādām situācijām. Daži vārdi par izolētiem tirgiem, kas man ir ārkārtīgi svarīgi. Es esmu ticies ar ne tikai, teiksim, Latvijas un, un, un Igaunijas Lietuvas, kas varbūt zināmāk tirgi, bet, eh, bet arī ar, Igauni, ar Somijas tirgus eh, pārstāvjiem. Faktiski tā situācija ir tā, ka šie izolētie tirgi Baltijas uh, 15, 20 mm sliežu vai 24, 15, 24 mm sliežu, kā tas ir Somijā, viņi jau nav izolēti. Viņi ir ļoti labi integrēti, tikai pilnīgi citos tirgos, kas ir bijušā padomu savienības tirgu un kas strādā ar OECD sistēmu. Viņi ir izolēti attieksmē pret Eiropas Savienības tirgiem. Un tas, manuprāt, mums ir jāpatur prātā, jo pašreizējā situācija ir samērā mulsinoša. Piemēram, uh, datu bāzi par ritošo sastāvu, kuru akceptē visas šīs nacionālās aģentūras Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas strādā 15-20 mm, ir Maskavā. Un šajā gadījumā Nacionālās drošības aģentūras atļauj ritošam sastāvam, bagonam rotēt, eh, tad, ja viņš ir šajā sistēmā. <laughs> Tātad šajā gadījumā es nesaprotu, kas notika tad, ja mēs atdot visu šo funkciju erai Tāpat tās viņas nebūtu atļauts strādāt ar šo ritošo sastāvu certifikāciju, ja tas nav Maskavā, tad nekabina klāt vagonu, lokomotīvai klāt šo vagonu un nelaiž iekšā šajās tirgos. Tātad mums ir jāņem vērā šīs ļoti specifiskās lietas, bet es ļoti gribētu redzēt, ka nebūtu arī tāda anomālija kā tagad, kad praktiski ritošais sastāvs starp dalību valstīm Lietuva, Lietuva, Igaunija nestrādā lokomotīvu gadījumā, nevar pār, pār, pār, pārvarēt robežu, un Somijas gadījumā Somijā ir Krievijas e, vagoni rotē, bet Krievijas teritorijā Somijas vagoni nerotē. Tātad šī sistēma ir nepareiza un izolētiem tirgiem es tiešām pievērsīšu lielu uzmanību un aicināšu jūs uz labu izpratni par e, labu kompromisu atrašanu šajos, šajos jautājumos. Paldies! Thank you very much, Mr. Zīle. Before I... Paldies! Pirms es dodu vārdu Rikē kungam, es došu vārdu eh, sveikt savus eh, Grīsbekas kundas viesus. Viņa pārstāvā to, ko priekšsēdētājs tikko nosauca it kā franču valodā. Esat laipni sveikti mūsu transporta turismu komitejā. Cerams, ka jums eh, būs patīkams laiks un cerams, ka jūs šeit Briselē un ka jūs uh, atradīsiet par interesantu darbu mūsu komitejā. Un jāsaka, nākošais ir jūsu tautietis francūzis. Lūdzu, Dominika, tev vārds uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ar lielu interesi klausījos iepriekšējos runātājus par uh, sadarbspēju un drošību un uh, arī Roberta teikto par aģentūru. Jāsaka, mūsu komitejā visi ir eiropieši, visi mēs atbalstām dzelzceļu un integrāciju, un it kā nebūtu nekādu problēmu, bet kad mēs pakāpeniski iedziļināmies precīzākās direktīvas detaļās, tad mēs atkal konstatējam, ka tomēr nesam tik vienprātīgi visos jautājumos runājot par Eiropas dzelzceļa aģentūras problēmu, kas, kurai būtu jānodrošina sadarbspēja un drošība, tad jautājums būtu pāriet no normatīvas struktūras uz uh, sadarbības struktūru un jautājums, kur ko mēs kā definēsim un uh, kādas pilnvaras nodosim šai aģentūrai. Uh, Man šķiet, ka parlamentā ir diezgan liels atbalsts direktīvas noteikumiem par šīm eh, tehniskajām specifikācijām, par kopējām drošības prasībām, ka tās varētu definēt aģentūra. Man šķiet, ka ir diezgan liels vienprātība šai ziņā. Bet ja mēs pārējām pie izpildu funkcijām, tad mm, šeit jau parādās pretrunas attiecībā uz drošības certifikātiem, kurš kādus certifikātus un kādā līmenī izsniegs. Roberts runāja par iespēju uh, strādāt divos līmeņos, par uh, tirgu laišanas atļaujām arī šeit rodas atšķirības un ir atšķirības starp uh, laišana eksploatācijas atļauju un tirgu laišanas atļauju, un līdz ar to šī integrācija un sadarbspēja un droš, vienā tās drošības prasības jau nedaudz bremzējas, uh, jo tiek runā dažā, minē dažādi tehniski apsvērumi, kas neļauj darīt to un to. Uh, un līdz ar to arī aģentūrai nebūtu pietiekamu pilnvaru. Protams, šie tehniskie jautājumi ir svarīgi, un tieši aģentūras direktīvā arī būtu jādefinē virkne jautājumu. Es arī aģentūrai ir nepieciešama atbilstoši resursi. Es paskatījos uz komisijas priekšlikumu un tā pielikumiem. Man šķiet, ka šīs prognozes neatbilst tiem pienākumiem, kas ir ierosināts šai aģentūrai. Es, protams, saprotu, ka ir runa par laiku un naudu, un ka tad vajadzētu tomēr saskaņot aģentūras resursus ar tās uzdevumiem, jo pretējā gadījumā šis integrācijas process tiks bremzēts ja aģentūra nespēs tikt galā ar saviem pienākumiem, uh, un šeit tiešām pastāv uz tehniskiem apsvērumiem balstītas bažas. Un uh, runājot par pienākumu nodošanu no nacionālām aģentūrām uh, Eiropas aģentūrai, es domāju, ka šeit vajadzēs virkni uh, procedūru pārunāt vēlreiz, un to es jau dzirdēju no kolēģiem, un varbūt vajadzētu paredzēt papildus laiku, jo šobrīd mēs esam piesardzīgi, domājam par drošību kā prioritāti, un būtu tiešām uh, grūti atteikties no pārējais perioda. Un uh, jautājums arī ir tas, ka pārdalīt šīs uh, pilnvaras starp uh, Eiropas aģentūru, nacionālām aģentūrām, jo nacionālās aģentūras jau nepazudīs, tās sniegs atbalstu Eiropas aģentūrai visticamāk. Un jo vairāk pilnvaru tiks nodots Eiropas aģentūrai, jo e, integrācija un eiropeizācijas periods dzelzceļa jomā aizkavēsies un mums ir jārod pareizais līdzsvars pienākumu sadalē starp šīm aģentūrām. Paldies! Un tālāk mums atkal ir vēl Francijas apmeklēt, eh, Francijas deputācijā, tas ir Paņokungs, lūdzu. Paldies par šo franču komandu, tad nu redzēsim, vai mēs vispār eh, viens otram piekrītam, vai es varu piekrīst pilnībā Dominikam Rikē. Uh, Uh, pirmkārt, uh, ceturtās dzelzceļa pakotnes priekšlikumi par tehniskiem aspektiem ir vērsti uz to, lai uzlabotu drošību un uh, veicinātu konkurētspēju šajā jomā. Šobrīd dzelzceļa sektors cieš no tā, ka ritošā sastāva certifikācija ievelks pa divus gadus. Uh, un tādēļ es varu tikai arī piekrist Eiropas komisijas uzstādītai diagnozē par galvenajām vājām vietām un ierobežojumiem uh, Eiropas regulējumam tehniskajā jomā, un tādēļ es atbalstu to, ka ir jāstiprina Eiropas dzelzceļa aģentūras loma. Uh, kas atrodas ļoti skaistajā Valencienas pilsētā. Un šī aģentūra vēlas stiprināt sadarbspēju un drošības procedūru harmonizāciju, pātrināt vienotās. Uh, Uh, eksploatācijas certifikātu izsniegšanu ritošajām sastāvam un arī pārvarēt šīs atšķirīgās uh, nostājas, kas ir 25 uh, nacionālajām aģentūrām. Vajadzētu šai aģentūrai kļūt par vienot vienas pieturas aģentūru drošības certifikātu jomā, bet mēs uzskatām tomēr, ka ir jāprecizē aģentūras pilnvaras un resursi, tā skaitā cilvēku resursi. Mēs atbalstam arī komisijas izvirzīto mērķi samazināt nacionālo normu skaitu un uh, it īpaši runājot par uh, Uh, tām normām, kas dublējas un kas ir pretrunā ar Eiropas normām. Un tomēr vajadzētu paredzēt pārējas periodu, kurā dzelzceļu aģent, Eiropas dzelzceļu aģentūras pilnvars pakāpeniski pieaugtu, tā uzkrātu nepieciešamos resursus un pie, uh, pieredzi, lai strādātu uh, dzelzceļu satiksmes drošības jomā. Šobrīd tā, tā ir tikai normatīvā kompetence, uh, un tā nevar vienkārši vienas nakts laikā pārņemt uh, uh lē, visu lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Uh, šai aģentūrai ir pakāpeniski jā, jāsāk pildīt savus jaunās pilnvaras. Šis pārējais mehānisms varētu iedvesmoties no Eiropas uh, aviācijas drošības aģentūras pieredzes veicot zināmas adaptācijas. 2002. gada regulā bija paredzēts 3,5 gadu pārējais periods, kuru laikā dalību valstis joprojām varēja izsniegt certifikātus, bet Eiropas komisija un uh, Eiropas aģentūra raudzījās uz to, lai tiktu ievērotas drošības prasības un nenotiktu diskriminācija diskrimināciju. Uh, šādā veidā mēs varētu uh, pakāpeniski ieviest arī uh, pilnu Eiropas dzelzceļa aģentūras kompetenču spektru. Paldies! Paldies, Peņenkungs! Paldies! Es domāju, ka daudz jau atsaucās uz uh, šo te saulēcīgumu problēmu. Ir skaidrs, ka mums ir vajadzīga, lai e Eiropas dzelzceļa aģentūra un nacionālajām aģentūrām būtu ļoti skaidri nodalītas atbildības jomas. Tā, lai mums nebūtu tādas kavēšanās uh, drošības certifikāta izsniegšanā kā tagad. Vai nu tas būtu uzņēmumiem, vai ritošajam sastāvam, vai signālierīcēm. Tātad šeit ir šīm atbildības sadalījumam jābūt ļoti skaidram, kā arī Kēkungs teica, arī resursu sadalījumam ir jābūt attiecīgi atbilstošam. Jo citādi mēs nespēsim sasniegt tos rezultātus, ko vēlamies. Par saulēcīgumu. Iespējams, ka tas ir viss svarīgākais jautājums. Veidojot kaut ko, kas ir funkcionāls. Vēl kāds punkts, ko es gribēju runāt par atbildību, kas līdz šim īpaši netika uzsvērts. Ja mēs nododam pilnvaras eh, Eiropas dzelzceļa aģentūrai, kas uzņems atbildību par, par kaut ko, kas vēlāk ir izrādījies uh, kļūdains eh, drošības noteikumu ievērošanas jomā. Es domāju, tas ir kaut kā jānosaka, kā tad mēs te tiekam galā ne tikai pienākumiem, bet arī ar atbildību. Uh, nu, es paredzu, ka mums būs tāds, uh, nu, tāda diezgan paviegla aģentūra, ja tā var izteikties, kur lielāko daļu darba tomēr uz vietām darīs nacionālās aģentūras. Uh, un jābūt skaidri nodalītam šai te atbildības jomām starp abām struktūrām. Jāpārliecinās, jāpārliecinās, lai Eiropas aģentūrai būtu pietiekuši resursi. Un, protams, ka diez vai tādā mērā, ka mēs sagaidīsim, ka tās pārņems visu nacionālu aģentūru pienākumus. Vēlties kaut ko piemirsu. Nu, ar to es te arī beigšu, jo es kaut kur pazaudēju savu trešo punktu. Paldies! Krāmer kungs zaļo vārdā lūdzu. Protams, ka skaidrs, ka mēs vēlamies paplašināt Eiropas dzelzceļa aģentūru par Eiropas koordinācijas iestādi, kas nodrošina procedūru kvalitāti un uh, izdarīšanu laikā. Tas, kas Nu, nav iespējams izdarīt rīt uz brokastu laiku, ir skaidrs, bet patiek, ka mums vajag ļoti daudzas pārējais posmus. Mēs daudzas jautājumos esmu, esam to teikuši, un tad dalībvalsts iestādes saka, jā, uzmanīgi, uzmanīgi, uzmanīgi, vēl ne, vēl ne. Es gribētu teikt tikai, cik vien iespējams ātri, ja mēs gribam tiešām radīt nodarbinātību un dzelzceļām radīt labus nosacījumus, uh, Tur, kur vajag laiku, tur jā, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevēlamies likvidēt uh, dalībvalstu iestādes. Protams, ka mums ir vajadzīgas tās kompetences, kas tur ir, bet kaut kādas noteiktas daļas tiks pārnestas uz Eiropas līmeni, un ir pilnīgi skaidrs, ka nacionālās iestādes šajā noteiktajā daļā tām būs mazāk kompetence, un līdz ar to būs mazāk uh, darba vietu vajadzīgs. Uh, Var pateikt, eh, piemēru, EMTS. Tas ir tāds eh, piemērs, kā to nevajadzētu darīt. 6000 km un neviena lokomotīva, kas visos 6000 km varētu braukt. Mēs esam principā atkārtojuši to, ko mēs bez šie EMTS, kas mums jau bija katrā atsevišķajā dalībvalstī, jo katrai dalībvalstī bija savas īpašās vēlmes un tās arī prasīja, un eh, ražotāji arī bija gatavi to dēgt, jo viņi varēja taisīt darījumus, bet tas viss bija pasliktu mums Eiropai Tādēļ labi, ka jau projektā būtu ļoti skaidrs, ka EMTS nevis R ir atbildīga, ir tikai e, R atbildīga un tikai R. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo viņiem ir jāpārbauda. Viņiem arī vajadzīga šīs testa e, iekārtas un viņiem ir jāsniedz arī atļaujas. Uh, Tātad viens ir MTS ir, ir saskaņots, otrs nē. Tas viņiem ir jāpārbauda, tas ir pilnīgi skaidri viņa kompetence. Tātad uzdevumu sadalījums starp uh, dalībvalstu iestādēm un ERA, tas ir centrās jautājums, bet arī tas nav nekas pilnīgi jauns. Tad jau arī vairāk kārt jau tika piesaukt EASA, viņi to var. Viņiem jau ir laba sadarbība, kas ir iespējams, tas ir, viņi pierāda to dienu no dienas. Mums vienkārši tas ir jākopē. Uh, jāpārnēs uz dzelzceļu. Protams, ka mums ir daudz kas savādē, bet tomēr ir eh, šī iespēja pastāv. Ar finansēm tas arī ir viens jautājums. EASA viņiem par sertifikātiem ir jāmaksā. ERA tas arī tā varētu būt. Tādā veidā viņi jau varētu finansēt, jo tas praktiski nav jāpārnes viss. Jautājums ir eh, komisija iesaka 43 papildus vietas. Vai to pietiek? Tas ir viens jautājums, un man vēl liekas daudz būtiskāks, to esmu jau pieminējis, ka ir Eiropas noregulējums, ka cilvēki noteiktās institūcijās drīkst strādāt tikai noteikti gadu skaitu. Eirā mums ir labas kompetences, labi cilvēki, kas to visu ir izveidojuši, un pēc astoņiem gadiem viņiem ir jāmainās. Un šis potenciāls nemaz neeksistē. Ja mēs gribam Eiropu pastiprināta, un Eiropas notiekuma ir tā, ka visu laiku viņa tiek vājināta, ka labais personāls tiek atsaukts, aizsūtīts kaut kur citur, un tiek pieņemta kaut kāda, ne, kas mazāk orientēta, kaut kāda neļaksta, tā nedrīkst tāda būt. Vajadzētu ziņojumā tieši to tā arī pateikt. Šeit vajadzētu būt izņēmumam no parastās normas, citā tas būs vien vienīga katastrofa. Mēs sagādāsim pirmo avāriju, un tad tikai redzēsim, kādas sekas tas atstās. Paldies! Okay, thank you very much. Labi, paldies! vēl viens runātājs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšstādātāji kungs, godātie kolēģi. Šis temats, runājot par dzelzceļa aģentūru, ietver abus uh, iepriekšējos tematus, un tādēļ vēlējos uzstāties tieši šajā brīdī. Uh, klausoties kolēģu teiktā, jāšķiet, ka ir vienprātība par to, ka ir jāsaskaņo un Eiropa, jāharmonizē Eiropas dzelzceļās sistēmā gan normas, gan uh, iekārtas. Jautājums, kā to mēs darīsim, kā mēs stiprināsim Eiropas dzelzceļa aģentūras pilnvaras. Es piekrītu kolēģim Rikē un Pārņo, ka mums ir nepieciešami gan resursi, tātad mums nevar būt tāds uh, likumdošanas akts, kas dod jaunas uh, tālajošas pilnvaras aģentūrai, nepiešķirot vienlaikus atbilstošus resursus. Tas tikai mūs novedīs pie neveiksmes un radīs apdraudējumu dzelzceļa satiksmes drošībai un uh, nodarīs kaitējumu visai Eiropas dzelzceļa sistēmai. Tātad mums ir jābūt atbildīgiem, jāsaprot, uh, kāda ir situācija un jādomā, Tālāk uh, par uh, šiem 43 uh, štata vietām, kas ir paredzēta aģentūrai komisijas priekšlikumā. Tāpat mums ir nepieciešams pārējas periods. Mums ir nepieciešama pārnacionāla aģentūra ar stiprākām pilnvarām, bet tai pašā laikā tas nedrīkst nozīmēt, ka nacionālās aģentūras pārstāvētu eksistēt jo tām ir nepieciešamas savas pre prerogatīvas, bet jāapzinās, ka būs augstāk stāvoša aģentūra, kura varēs pieņemt lēmumus par tehniskiem un um, sadarbības jautājumiem. Tālāk par komisijas priekšlikumu ir nepieciešams runāt par termiņiem, jo komisijas formulējumi nav pietiekami precīzi par apelācijas iestādes uh, pastāvēšanu un uh, sūdzību izskatīšanas termiņiem un mums ir nepieciešams uh, saskaņot visu to ar vienoto certifikācijas sistēmu un jāzina arī, jāņem vērā arī ir kravas pārvadājumu un pārvadāto kravu veids, to mēs nedrīkstam aizmirst. Paldies! Arī mans ieguldījums par visiem šiem trīs ziņojumiem. Tātad kāds ir iznākums? Ir jāuzlabo sadarbspēja Eiropas dzelzceļā. To teica eh, Kramerkungs un, un, un Barkungs un citi. Un tas ir tomēr ārprāts, ka mūsu vilcieni vienkārši nevar šķērsot eh, robežas. 69. gadā cilvēkus aizlidoja uz mēnesi, bet 13. gadā, 2013. gadā mēs nevaram ar vilcienu pārbraukt pāri robežai. Šeit tiešām ir jāatcerās aviācijas sektors. Ja būtu tāda pati sistēma aviācijā kā dzelzceļā, tad Airbus lidmašīna joprojām sēdētu, tā teikt, lidostā, nepaceltos gaisā un gaidītu certifikātus no visām dalībvalstīm. Un tas ir tiešām kaut kas tāds, eh, eh, ko dzelzceļa industrijai vajadzētu nopietni apsvērt. Es saprotu, ka eh, dzelzceļa aģentūras resursi, protams, nebūs paredzēti tam, lai viņiem uzkrāmētu visu bet tomēr ir jābūt kaut kādam sadalījumam, kuram tad ir pēdējais vārds, tad, kad mēs eh, runājam par eh, drošības sistēmām un, un par eh, savstarpēju izmantojamību. Un, protams, ka es piekrītu, ka ir atsevišķai sistēmai jābūt tam rītošajam sastāvam, kas darbosies tikai vienas dalībvalsts robežās. Un visbeidzot, es gribētu atgādināt komisijai, pirms viņi runās, teiksim, par vēsturiskiem dzelzceļiem, kas, protams, daudzās no mūsu valstīm ir saglabāti, bet kas, protams, nav uh, saistīti ar uh, pamat uh, līnijām, un ja tām tiks attiecināts visas kopējās tehniskās prasības, tās būs milzīgas izmaksas. Un, ja jūs ļoti īsi izteiksieties, es lūdzu jums vārds. Jā, komentārs. Jūs runājat par 69. gadu. 69. gada arī vilcieni no Itālijas uz Austriju braukāja. Tagad reizēm ar to ir grūtības. Jā, nu ziniet, ar saviem vēsturiskiem dzelzceļiem es vienmēr uh, apgalvoja, ka pilnīgi sadarbspējīgs dzelzceļš bija tikai tad, kad mums bija tvaika lokomotīvas. Bet, nu, es pati saprotu, ka nekad jau mēs pie tvaika lokomotīvas neatgriezīsimies. Bet jūs tiešām teicāt taisnību. Tagad ir ilgāk aizbraukt no Beļģijas uz Luksemburgu ar vilcienu, nekā tas bija pirms 50 gadiem, un tur kaut kas nav kārtībā. Pakēkungs. Mums vēl ir jādod vārds referentiem uz pāris minūtēm katram. Tā kā došu jums apmēram 15 minūtes, bet tad gan ņemšu savu āmuriņu rokā un došu mājienu par to, ka jābeidz pakēkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, par dāsnumu. Es ceru, ka. Eh, vēsturiskie dzelzceļi Mēs ļoti labi zinām, kas tie ir, un komisija to apzinās. Daudz, kas šeit ir ticis pateikts eh, par šo te tehnisko pīlāru dzelceļu pakotnē. Un mums tiešām patika šīs idejas, kas tika paustas ap šo argumentāciju, tā kā man tiešām droši vien nav pie tā jāatgriežas. Referenti un deputāti un ēnu referenti to izdarīja ļoti labi. Par trīs priekšlikumiem runājot. Un pēc tam secinājumu sākšu ar aģentūru lai reaģētu uz virkni komentāru. Ir pilnībā skaidrs, kā dzelzceļa aģentūra būs centrālā iestāde, ap kuru tad šī te atjaunotā, atjaunotā drošības un sadarbspējas sistēma darbosies un komisija ir mācījusies no tām grūtībām, kādas ir radušās ar pašreizējās sistēmas ieviešanu, ņemot vērā ļoti atšķirīgās kapacitātes eh, dalībvalstu aģentūrās un arī atšķirīgajām administratīvajām kultūrām un pieeja, atšķirīgiem pieejam likumdošanas eh, īstenošanai. Jā, un, protams, jāstāsta, ko mēs izdarījām aviācijas aģentūras sakarā, kas tika izveidota jau pirms desmit gadiem, un kad aģentūra tika izveidota, tad runājot par speciālistiem, par kompetenci un tā tālāk, arī tad par visu to tika debatēts parlamentā, ieskaitot to, kā tad īsti sadarbosies EASA ar uh, nacionālajām aģentūrām. Nu, tā tad uh, koncepcija kā tāda šeit ir, aģentūras koncepcija ir saņēmusi plašu atbalstu šeit. Protams, ka tā cieši sadarbosies ar nacionālajām drošības aģentūrām. Tās nekur nepazudīs. tām būs e, tiešām šīs, e, tās ir labākās speciālistas e, pārzinot nacionālā specifiku katrā valstī, un kā arī Rikē kungs teica, un kā Robert Zīle un citi kolēģi atzīmēja, tā tad vajadzētu atbalstīt aģentūru, kura, nu, neizaugs līdz milzīgiem apmēriem, paredzēts ir 43 papildus darbinieki, un ja, aģentūrai būtu jādara viss darbs vienai, tur būtu vajadzīgs daudz vairāk darbinieku, pār par simts. Tā tad varbūt uz to vien būtu vērts uh, paskatīties, bet 43 mūsu prāt būtu pietiekams darbinieku skaits, lai, mē, lai tā varētu realizēt tos pienākumus lēmumu pieņemšanas procesā, mm, ko mēs tā esam paredzējuši. Un jā, aģentūra strādās tiešā sadarbībā ar nacionālajām aģentūrām Un arī, ja mēs dažādajošos priekšlikumos radīsim normas, mm, kas to visu atbilstoši regulēs. Bet atbildība un lēmumu pieņemšana, kas joprojām paliek šajā priekšlikumā, tā tomēr piekritīs aģentūrai. Šī pieeja varbūt atbild uz zināmām bažām par, tātad par speciālistiem, par ekspertiem un kapacitāti. Gribēju runāt arī par pārējais periodiem, kurus daudzi no jums pieminēja un pasvītroja būtībā komisijas priekšlikumā. Ir eh, šis te pieaugo, pieaugošā ēras nozīme tuvāko četru gadu laikā Tātad 14, eh, eh, tātad 15 gads, kad tā sāks darboties, un tad 4 gadu garumā eh, tāds izaugsmas periods, jo erē būs, protams, jāsagatavo augsne, lai pilnībā pildītu savus pienākumus. Vēlētos arī īpaši pasvītrot savu pārliecību, un arī komisijas pārliecību par to, ka aģentūra šobrīd ir sasniegusi zinām briedumu pakāpi, uh, kur tā var raudzīties jau uz turpmākajiem gadiem, lai ieņem šo centrālo lomu Eiropas sistēmā. Tā ir darbojusies jau vairāk kā sešus gadus, un tās eh, darbinieku kvalifikācija un sadarbība ar nacionālajām aģentūrām nodrošinās to, ka eh, pēc šī te eh, darbības paplašināšanas un nostiprināšanas perioda tā pilnībā sasniegs savu potenciāli. Tālāk atbildības jautājums. Būtībā jau šodien e, tāda pastāv, un to nosaka regula un uh, statūti, taču ņemot vērā ēras pieaugušo lomu, varbūt, ka vajadzēs to pārskatīt. Un tas varbūt ir viens no galvenajiem uh, uzdevumiem uh, īrijas prezidentūrai tiešām izveidot atbilstošu sistēmu uh, tiesiskajai atbildībai, juridiskajai atbildībai. Uh, dalību valstīs un Eiropas līmenī. Runājot par drošību un sadarbspēju, es domāju, šeit attieksme un pieeja ļoti līdzīga. Priešlikums vēlas pamazām atteikties no nacionālajiem, nacionālajām normām un certifikātiem, īpaši Eiropas maršrutos un Eiropas līmeņa uh, standartos, kā TSI. Un tas, ko izmantos aģentūra, tas faktiski būs daļa no divām procedūrām, bet būs viens certifikāts, kurš tiks piešķirts ERA. Tas ir saistīts arī ar esošiem procesiem, kad dalība valstis un aģentūra skatās uz to, ka vajadzētu pārskatīt nacionālās normas, lai samazinātu to aptvērumu. Daudz no tiem ir pagātnes mantojums. Un laika gaitā e, virkne e, normu ir tādas, kas varēs palīdzēs koncentrēties uz šīm te izmaiņām, pamazām atsakoties no šīm nacionālām normām. Un vienots certifikāts, ko iesniegs Eiropas, izsniegs Eiropas ceļa aģentūra. Viens komentārs par drošību vēl gribēju teikt, ka gan uh, sadarbspēja, gan drošības pārskatīšana. Protams, To mēs ļoti specifiski un ļoti konkrēti esam pārunājuši un esam pārliecināti, ka īstenībā visi trīs priekšlikumi pastiprina drošību, jo ļoti skaidr, daudz skaidrāk ir sadalīta atbildība eh, starp attiecīgajām iestādēm dalību valstīs un Eiropas celceļa aģentūru. Un arī starp uzraugošajām iestādēm un infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa kompānijām un tas viss rada labāku sistēmu. Mēs arī uzskatām, ka līdz ar šo progresīvo pārēju uz e, Eiropas dzelzceļa aģentūru. Tas ļaus atbrīvot resursu nacionālajās aģentūrās, kuras šobrīd dara ļoti daudz papīra darba. Tas atbrīvos e, resursus, kas ļaus veikt e, inspekcijas uz vietām un labāk uzraudzīt dzelzceļa nozarē darbojošos uzņēmumus. Un e, jaunā sistēma noteikti uh, palielinās drošību. Vēl pāris specifiski punkti par administratīvo slogu un risku, kā esošās uh, licences un certifikāti tiks uh, apšaubīti uh, Mēs to arī esam paredzējuši priekšlikumā. Certifikāts, piemēram, nav jāatjauno tik tā, tikmēr, kamēr netiek atjaunots ritošais sastāvs, vai arī dzelzceļa kompānija neizlēma sākt darboties kaimiņu valstī vai kādā citā valstī. Tātad tur nav nekādu šaubu. Ja ir lūk šīs būtiskās izmaiņas, tad lūk jaunā sistēma arī sāks darboties. Otrs komentārs un te es runāju galvenokārt par fiksētajām instalācijām un e, komentāriem par Eiropas dzelzceļa attieksmes pārvaldības sistēmu. Tātad šeit, e, lai varētu pieņemt lēmumus e, par fiksētajām instalācijām, nu, tas varbūt nav tik vienkāršs uzdevums un šis punkts, jebkurā gadījumā, paliks starp institūciju tātad izlemšana, tātad lēmumu pieņemšanas līmenī. Un vēl īs brīdis nobeigumam paldies eh, par šīm debatēm šajā priekšpusdienā, un es gribētu teikt, ka tehniskais pīlārs, kas ir daļa no ceturtās pakotnes, ir eh, diezgan sarežģīts priekšlikums bet uh, es domāju, ka galvenais ir nodrošināt uh, eh, līdz likumdevējiem, ka mums būs skaidrs uh, funkciju nodalījums, un tad es domāju, ka mēs būsim varbūt labākā situācijā kā ar iepriekšējo pakotni, uh, kuras īstenošana ir izrādīsies visai problemātiska. Paldies! Tagad došu vārdu referentiem pa divām minūtēm, ja ir vēl kas teikts, eh, vēl ir kas sakāms nobeigumā. Te Grandes skundze, nē, priekšsēdētājs atvainojas. Vispirms Bilbao kundze. Jā, paldies. Es gan esmu samērā maza augumā, bet tomēr esmu klāt. Jā, no manas puses es domāju, ka šodienas eh, debatas bija ļoti izsmeļošas. Pieminēšu visu pozitīvāko. Uh, Es pagaidām vēl nedzirdēju pilnīgi skaidru atbildi uz manu priekšlikumu, bet es domāju, ka mēs visi esam vienoti savās domās, ka ir jāsasniedz progress, ir jāveido spēcīga Eiropas aģentūra, jānoskaidro normas un uh, dzelzceļš jāveido pēc iespējas konkurētspējīgāks un jāuzņemas mūsu, mūsu atbildība, jānodrošina resursi dzelzceļa transportam, kur uh, iesaistās puses ir ļoti skaidri nodalījuši savas kompetences un nodrošinātu pēc iespējas augstāku kvalitāti. Šeit priekšlikumi ir par pārējais periodiem, par fiksētām iekārtām. Es eh, esmu pārliecināta, ka mēs eh, spērsim izšķirošos soļus un Eiropas pilsoņiem dosim piemēru, jo viņi gaida mūsu lēmumus. Paldies, Rāmerkungs! Es vēlos pateikties par eh, komentāriem diskusijās. Viens ir skaidrs, esam visi vienās domās, ka mēs vēlamies visu šīs trīs lietas. Vienmēr tā nav, bet tagad tā ir. Bet tomēr eh, sarežģījumi vienmēr ir paslēpušies detaļās, un paldies Dievam pagātnē mums ir bijusi pieredze, kas varbūt nebija tik pozitīva, tādēļ mēs būsim piesardzīgāki. Man ir divi jautājumi par Kē kungam. Vai jūs domājat, ka komisijai ir pēdējais vārds konflikta gadījumā. Mums ir visas kompetences, jā, tas ir skaidrs, bet ja rodas kaut kāds konflikts, vai tad komisija, kad iesaistāt un ir iesaistās, un tad tā ir pēdējais vārds, pēdējais par eh, eras personāla apmaiņu. Es nezinu, vai es. Eh, jūs par to neko neteicāt, vai jūs arī tur tā saskatāt tāpat kā mēs, vai es nevarētu iedomāties, ka bet labāk gribētu jums skaidru atbild par šo personālu apmaiņu. Paldies! Thank you, Roberts! Yeah. Paldies, Zilskungs! Arī es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, arī pakēkungam par šiem komentāriem. Tas tiešām viss ļoti daudz palīdzēs. Es šķiet, ka saņēmu atbildi par juridisko atbildību un par pārējais laiku, par to, cik svarīgas ir pārsūdzības iespējas Un visumā mēs piekrītam komisijas priekšlikumiem par to, ka ērai, protams, būs vairāk pienākumu, bet ir jābūt tādai saprātīgai pieejai, lai visas interesēs būs gan ražotāji, gan dzelzceļa kompānijas beig beigās būtu apmierināts. Un visās 25 dalībvalstīs, kurās ir dzelzceļš, mums jāizveido modelis, kurā Eh, kādām būs pasliktinājušies nosacījumi salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju. Un tādēļ šis te resursu jautājums, eh, īpašā jau runājot par cilvēku resursiem, tur šķiet, ka viss ir kārtībā saskaņā ar komisijas priekšlikumu. Es domāju, ka ēras administrācija ļoti labi zina, ko dara. Un, ja eh, veidojot sistēmu, kā tas ir paredzēts komisijas priekšlikumā, starp citu, pirms Pirmā pasaules kāra, uh, mums gāja e, vilciens no Rīgas uz Berlīnu, bet tagad tā vairs nav. Tā kā, nu, jāskatās, kā, kā tad mums iet ar visu to dzelzceļu padarīšanu Eiropā. Paldies! Nu jā, un iedomājos, toreiz bija tik foršas tvaika lokomotīvas, kas brauca. Es neesmu tādu nevienu gan vadījis pats. Pat es neesmu tik vecs. Bet paldies par visu šo. Un tagad mēs varētu eh, noslēgt šo sādaļu. Rīt mēs tātad strādājam ar trīs eh, citiem jautājumiem - pasažieru tiesības pēcpusdienā. Un paldies, ka turējāties pie laika eh, atvēlētā, jo tas padara priekšsēdētājiem darbu daudz vieglāk. Lielas paldies!